Okay, colleagues, we'll... Kolēģi, sāksim. You have the draft agenda. Jums ir darba kārtības projekts. Es pieņemu, ka tā ir apstiprināta. If so, I will move on then to the next. Un ar šādu pieņēmumu ejam tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir DG klīmā prezentācija. Emisijas komisijas eh, ģenerāla, klimata ģenerāla direktora pārstāvju uzstāšanās par priekšlikumu saistībā ar aviācijas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Tad mums ir pārstāvs no šī ģenerāla direktorāta. Eh, jūs redziet, <laughs> cik daudz mūsu vidū ir deputātu, milzīgs daudzums. Man ir pašam savu teoriju par to, kā tas ir noturēt ceturtdienas rītā komitejas sēdes, bet jūs zinat, kāds ir mans pilnvars un manas, mani uzskati nekad netiek uzklausīti, nekad neiefiltrējās parlamenta dienestos, nu, tad, nu, tad mums ir šī dumā, šī pilnīgi idiotiskā sistēma. Lūdzu, dodu jums vārdu. Paldies, labrīt. Jāsaka, es jūtu ļoti, ļoti, ļoti pagodināta par to, ka man ir tik ārkārtīgi privileģēts slots iedalīts no paša rīta. Ceturtdien tas ir kolosāli. Tiešām. Un zināsiet, ka komisija ir ņēmusi pieņēma 16. oktobrī SETS e priekšlikumu, un šis priekšlikums ir reaģējot uz IKO asamblējas rezolūciju, e, kas tika pieņemta IKO 4. oktobrī. Un šajā rezolūcijā IKO norāda uz to, ka vajadzētu ņemt vērā zinātnieku atzinumus par emisiju samazināšanu un arī piekrīt strādāt kopā ar aviācijas sektoru pie šī jautājuma. Te ir jāatzīmē, ka emisijas no 500 līdz 80, 800 procentiem pieaugs tuvākajos astoņos gados. Un tieši šā iemesla dēļ Eiropas Savienība emisijas no aviācijas eh, jautājums ir iekļāvus klimata eh, politikā un nevis ESTS eh, e e sistēmā. Ir ļoti svarīgi uzklausīt arī nozars viedokli, zināsiet, kā IATA un citi no nozars pārstāvja gada pārstāvja gada asamblējā šā gada jūnijā ir pieņēmusi rezolūciju, kur arī ir atzīmēts, ka ir nepieciešams izanalizēt pasākumus, kas balstīt uz tirgu un ir ceļkarti. Uh, piedāvāta, eh, kā īstenot šos pasākumus sakot no 20. gada. Eh, tad eh, viņi arī uzskata, ka tirgus pasākumi būs nepieciešami, lai lai darbotos saskaņā ar nozars un IKO mērķiem. Redziet, šeit ir ļoti ambiciozi mērķi. Ir doma, ka tiks izgudrots jaunas inovatīvas tehnoloģijas, tas notiks līdz 2015. gadam, un šīs jaunās tehnoloģijas dos milzīgu ieguldījumu emisiju mazināšanā. Tas ir ļoti ambiciozs pieņēmums, un tajā pat laikā arī uz tirgu balstīt pasākumi tiek atzīti kā kaut kas ļoti nepieciešams. Lūk, tādā veidā mēs darbojamies. Eiropas Savienība, lidlauki un uh, trešās valstis un arī ceturtā as ir, ir tiek ņemt vērā. Tas ir saskaņā ar 2008. gada direktīvu. Aviācija ir apstrīdējusi šo jautājumu, tomēr tiesa saka, ka mūsu pieeja pilnībā saskanā Čikāgas konvenciju un starptautiskiem noteikumiem. Runājot par esošo situāciju, mēs vienmēr esam atzīmējuši, ka mēs uzskatām, ka uh, daudzpusīgais process ir mūsu politiku centrā, un mēs gaidam un arī paredzam globālos rezultātus, kas ļauj mums savietot e TTS rezultāts ar globālo procesu. Kādi tad būs šie rezultāti? Kā, kas tie par rezultātiem no šī gada asamblēs? Uh, oktobrī mēs esam pieņēmuši galēju lēmumu par globālo MBM. Mēs to veidosim, izstrādāsim, un 2016. gadā būs īstenošanas lēmums, lai no 20. gada varētu sākt to īstenot. Ļoti žēl, ka nebija nekāda progresa reģionāla darbība programmā. Un runājot par reģionālām programmām, faktiski tik tika izlasīti atsevišķi fragmenti no desmitā gada rezolūcijas par sarunām, par konsultēšanos, īstenošanas gadījumā attiecībā uz pagaidu pasākumiem. Bet eh, vēl ir otra daļa šajā pašā paragrāfā par de minimis noteikumiem piemēram, ceļš uz un attīstības un atpakaļ, kur ir mazāk par 1% no starptautiskās aviācijas apgrozījuma, tad, tad tas būs izņēmuma statusā šāds pasākums pagaidu pasākumu kontekstā. Un vēl mēs fokusējamies uz globālo procesu, mēs esam investējuši tehnisko darba grupu attīstībā, kas strādā ar globālo pasākumu jautājumu pēdējo 18 mēnešu laikā Eiropas komisija un dalībvalsts ir aktīvi piedalījušās eh, tehnisko ekspertu grupas darbā ar mērķi <clears throat> identificēt globālo pasākumu veidolu vai globālā pasākumu. Mēs gribam iesaistīt <clears throat> plašākus slāņus, nozari, zinātniekus, pilsonisko sabiedrību, lai līdz 2016. gadam mēs esam gatavi ar uh, īstenošanas lēmumu, un tālāk mēs varam iet uz priekšu ar globālo pieju. Bet tos viss apstiprināsies praksē. Un šobrīd mēs neesam vēl pat vienojušies par visiem, visām sastāvdaļām, ko liksim pūdiņā, ko mēs apstiprināsim kā garšīgu ēdot. Tātad mums vēl ir jāstrādā pie šī jautājuma. Vēl Eiropas Savienības atbildes otrs elements ir komisijas priekšlikums, ko mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam tādu priekšlikumu, kas ļoti būtiski samazina Eiropas Savienības ETS aptvērumu. Starptautiskās aviācijas joma <clears throat> mēs gaidam šo globālo tirgus bāzēto režīmu 2013. gadā emisijā būs pārejas fāze, kas ļaus mums izdarīt sagatavošanās darbus, un šajā periodā mūsu priekšlikumā <clears throat> mēs e, tikai EEA lidos un satiksmes tarifiem ņemsim vērā. Un vēl, kad mēs pabeigsim sagatavošanās darbus, kad mēs varēsim arī atti attiecīgi šo juridisko aktu darīt zinām operatoriem, mēs gaidam, ka tālāk strādāsim pie pieejas, kas ir iekš EEA satiksmes konteksts, bet nav ekstrateritoriālās konotācijas. Un trešā joma, tur mēs strādāsim proporcionāli, EEAS bāze, proporcionāli satiksmes garumam, distance traffic. Un mēs ļoti ceram, ka ekstrateritoriālās prasības mēs atrisināsim, par to mēs esam arī runājuši pēdējos trijos gados, tad šajā trešajā fāzē mēs pie tā strādāsim. IKO de minimis rezolūcijas noteikumi arī ir iestrādāti mūsu priekšlikumā, un mēs pieņemam, ka varēsim piešķirt atkāpes vai izņēmumus noteiktiem maršrutiem no kopējā aptvēruma. Tad mūsu priekšlikums ir saistīts ar zināmiem laika termiņiem, un mēs arī saskaņosim IKO procesus. Iekš EA lidojums, arī mēs atlīsim pēc distancēm un pēc lidostām, tad, tad ir lidostas, kas ir dalībvalstīs un vēl tās dalībvalstis, kas lidos, kas atrodas attālinātajos EA zonas reģionos. Lūk, tādi ir mūsu lidojuma pārklājumi saskaņā ar eksistējušo direktīvu. Jūs redzat iepriekšējo situāciju šeit un ar šo jauno priekšlikumu mēs domājam, ka mēs varēsim sekt uh, Londonu, Hitrava, San Francisco lidojumu 8,7%. Lūk, tāds attālums, tāds ceļojums un tas ir sastatāms ar reģionālo tālpu un pāratlantijas lidojumi tiks redzēt kā atkāpi, un arī pār Kanādai tas pats, jo tur ir attiecīgās emisijas, kas attiecas uz ASV gaisa telpu, ko regulēs saskaņā ar citiem noteikumiem. Tad, lūk, pēc tam, kad lidmašīna atstās Eiropas gaisa telpu, tālāk šīs emisijas netiks vairs ņemtas vērā šajā sistēmā. Uh, Lūk, šeit ir dažādi piemēri eh, par šo pārklājumu vai segumu, to, kā mēs to piedāvājam. Islandē ir situācija noteikta. Jūs redzat, ka distances starp starptautiskām tāljūras teritorijām ir diezgan būtiska, tāpēc mēs piedāvājam izdarīt kā izņēmumu. Tik līdz lidmašīna atstāja Norvēģijas telpu, līdz tam brīdim, kad lidmašīna ielido 12 jūras jūdžu attāluma teritorijā no Atlantijas krasta. Un atkal mēs ņemam vērā e, to gabalu virs Islandes un izslēdzam ārā vai neiekļaujam šo uzskaiti, tad, kad lidmašīna izlido ārā no Islandes 12 jūras jūdžu piekrastes zonas perimetra. Būs arī monitoringa un ziņošanas eh, izmaiņas, eh, būs eh, izņēmuma divu gadu monitoringa cikls, tas, lai operatori varētu uh, sagatavoties jaunam režīmam, ja, un lai varētu kompetentās iestādes un komisija pabeigt visas nepieciešamās eh, kalkulācijas, lai būtu eh, proporcionāls sekta arī satiksme ar trešajām valstīm šeit ir eh, paziņošanu esošā MRV sistēma, kur tiek uzskatītas esošās, uzskaitītas esošās emisijas, un otrkārt priekšlikums eiro kontrolas aplēses. Uh, ko varētu ņemt vērā, e, tad mēs ņemam vērā tos CO2, kas ir emitēti Eiropas gaisa telpā, un tad mēs izmantojam attiecīgo koeficientu pēc viņu sistēmas. Un tad ir vēl viens izņēmums, kas tiek piedāvāts maziem emitentiem, e, kas um, emitē mazāk nekā tūkstots tonnas CO2 gadā. E, tad šādiem mazajiem tiks piešķirta atkāpe. Un tas rezultātā mazāk par 1 piekto daļu no procentu e, samazinās uzskaits aptvērumu. Tas ir ap, Tas sanāk, ka 2200 operatoru nebūs iekļauti šajā aptvērumā, Tas nozīmē milzīgu samazinājumu administratīvās logas ziņā kompetentiem iestādēm un arī operatoriem nebūs vairs šīs birokrātiskās procedūras. Un mēs piedāvājam arī vienkāršotu procedūru, kas emitē tiem, kas emitē mazāk par 25 tūkstošiem, arī šie varēs izmantot Eirokontrolu vienkāršoto procedūru uz standartdatiem, kas pamatojas. Tad būs arī brīvās atļaujas un eh, tirzniecības izsoļu princips attiecīgi. Eh, tomēr attiecīgi šo emisiju eh, tirgošana tiks mazināta proporcionāli jaunās sistēmas spēkā stāšanās procesam, lai mēs varētu attiecīgi pielāgot to mūsu eh, pamatojumam, proti ceļojums Eiropas Savienības gaistālpas ietvaros, un tas tiek uzskaitīts attiecīgi. Lūk, šeit ir attiecīgā likumdošana mums šobrīd pilnībā tiek sekta ceļošana satiksmi uz trešām valstīm. Un, un ļoti svarīgi ir paturēt šo ātro spēju pieņemt lēmumu, un vēl ir nepieciešams, lai šīs priekšlikums ir pieņemts līdz aprīlim 2014. gadam. Tas ir pēdējais termiņš, kad mēs varam tālāk strādāt pie jaunās juridiskās bāzes, un šā iemesla dēļ būtu ļoti labi, ja mēs visi varētu vienoties par šo priekšlikumu vai ar šo juridisko pieeju principā, kas ļautu mums eh, dot informāciju ne tikai operatoriem, bet arī partneriem no trešām valstīm, lai šie visi zina, ko tad Eiropas Savienība grib darīt uz priekšu. Uh, Startautisko noteikumu transponēšana eh, prasīs minimāli trīs mēnešus, un tas ir iekļauj arī padomas un parlamenta akceptu, un mm, šai ziņā pirmais termiņš ir 2015. gada pats sākums, tādā veidā būs iespējams izdarīt arī attiecīgos grozījumus šajā saskaņošanas atbilstības režīmā, attiecīgi pieskaņojot arī ziņošanas un atskaitīšanās praksi. Līdz ar to arī viss no manas puses. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, Groša kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par komisijas stāstījumu, par skaidrojumu. Protams, par šo tēmu daudz kas būtu sakāms, bet es vērsīšu uzmanību uz pāris lietām. Un pirmkārt, jāsaka, ka Eiropas Savienības pasākums starptautiskā mērogā nav bijuši īpaši efektīvi, un tas, ka trīs gadu laikā, praktiski trīs reizes mēs esam mainījuši pamatu šo bāzi, tas nu nekādu papildus pārliecību par mūsu efektivitāti nerada. Es domāju, mums vajadzētu mācīties no pagātnes un organizēt darbību savādāk tālāk. Man ir vairāk jautājumi. Man ir ļoti pārsteidz tas, ka es redzu, ka ir valsts, kuras eh, šie pasākumi vispār nav skāruši. Un ir izveidojies tāds bloks, kas ir pret Eiropas Savienības priekšlikumiem. Nezinu, vai komisija var teikt kādu komentāru. Otrs jautājums par pašreizējo stop the clock, tātad pulksteņa apturēšanas sistēmu, kas arī uzliek zināmas pienākumus. Gribētu zināt, vai visi šie pienākumi tiek ievēroti vai nē, vai arī jau parādās kaut kādas atšķirības. Un tālāk attiecībā uz nākotni. Kā references gribētu zināt, ko dažādās grupas domā par to, no mūsu puses šķiet, ka varbūt būtu noderīgs pārējais periods līdz 16. gadam ar zināmu elastību. Jo IKO cer līdz 16. gadam paveikt lielas lietas, un es domāju, ka mums nevajadzētu uzpūst šīs cerības, jo mums ir, kā es teicu, jāmācās no pagātnes. Un trešām kārtām mēs tagad strādājam pie plāna ne tikai pārejas periodam, bet mums vajadzētu sākt domāt par to, kas notiks pēc 16. gada. Un attiecīgi vajadzētu gatavoties periodam līdz 2020. gadam. Tam nevajadzētu būt atkarīgam no mūsu vērtējuma par 16. gadu, bet nu tiešām vajadzētu izvirzīt mērķus un rezultātus. Un visbeidzot. Domāju, ka esam dzirdējuši ekspertu viedokļus par zināmu lēmumu legalitāti, bet runājot par Eiropas gaisa telpu, ir Čikāgas līgums, kas ļoti skaidri nosaka lietas. Tas nozīmē, ka mēs varam pēc iespējas izmantot savu autonom, autonomitāti, tāpat kā citi dalībnieki to dala, dara IKO līmenī, un mums nevajadzētu ļaut iebiedēties. Un tāpat es uzskatu, ka mums vajadzētu raudzīties uz Eiropu kā uz kopumu un jāveic pasākumi, kas būs ilgtspējīgi un virzīs uz priekšu Eiropas Savienības politiku ilgspējīgā veidā. Un arī rezolūcijā, rezolūcijā rakstīts, ka varbūt mums vajadzētu vairāk vērst uzmanību uz divpusējiem līgumiem un veidot tādus, ja nav globāli līgumi, jo divpusēju līgumu var dot zinām elastību, teiksim, starp Eiropas Savienību un, teiksim, nu, citiem partneriem ASV vai citiem pasaules reģioniem. Domāju, ka tas varētu būt interesants risinājums darbībai. Tā tad jāraugās, kā mēs varētu izmantot šīs divpusējās sadarbības iespējas. Un noslēgumā gribu teikt, ka ceru, ka mēs vienkārši nesēdēsim un negaidīsim uz 2016. gadu, bet, kā es teicu, mums jau ir jāsāk strādāt ar skatu uz 2020. gadu Alkad Rauikungs. Paldies. Eh, Priekšsādātāji, paldies komisijai arī par stāstījumu, paldies mūsu kolēģim Matiju Grošam, kurš ir eh, referents. Tātad mani sākotnējie komentāri. Mēs Eiropā varbūt esam bijuši pārāk ambiciozi savos tiesību aktos. Un varbūt kā esam pesimisti sakot tagad, nu, ka mums jāspēr tagad solis atpakaļ. Lai nu kā, Eiropas spēles noteikumu attiecināšanu uz uh, globālo līmeni, nu, īsti vairs nedarbojas optimists saka, ka mēs esam pārāk ambiciozi strādājuši, bet tomēr, ka mums ir izdevies panākt tādu zināmu kustību gaisa industrijā, lai panāktu kaut kādas izmaiņas eh, sākot no 20. gada. Protams, ka tas viss būs atkarīgs no tā progresa, ko mēs sasniegsim turpmākajos gados. Un īpaši atkarīgs no šī 2016. gada šī nu, nospraustā datuma. Un tas noteiks, vai 20. gadā mums būs iespējami jauna noteikuma vai nē. No juridiskā viedokļa šķiet eh, esam uz pareizā ceļa, bet eh, tas viss būs atkarīgs arī no politikas. Valsts veids dažādas pasākumus, un ar to, eh, un ar tiem tās var stāties ceļā Eiropas Savienībai. Un vajadzētu censties pēc iespējas izvairīties no šāda iespējama ekonomiska kara. Tagad runājot par priekšlikumiem. Man šķiet, ka tie diezgan spēcīgi attiecībā uz tiem priekšlikumiem, kas izteikti izteik transporta komitejā. Es domāju, ka mums ir jāpieiet visam tādā globālākā mērogā. Protams, te ir daudz dažādu detaļu, kā viss darbība paredzēta pārējais fāzē, bet eh, katrā ziņā man liekas, ka virziens ir uzņemts pareizs. Man ir divi jautājumi komisijai. Pirmām kārtām, cik lielā mērā būs eh, ietekme uz mūsu Eiropas gaisa satiksmes eh, jomu, īstenojot šo priekšlikumu? Tātad, ko jūs no tā sagaidat, paredzat? Pastāv risks, kā šīs uh, Uh, lielās lidostas ārpus Eiropas Savienības, šie mēzgli. Uh, vidējos austrumos, piemēram, gūst labumu no tā, tādā ziņā, ka viņiem nevajadzēs respektēt Eiropas Savienības nosprostos spēles noteikums. Vai jūs esat pētījuši šo jautājumu? Tas nozīmē, vai Eiropas tiesību aktu īstenošana varētu radīt kaut kādu negatīvu ietekmu uz mūsu uh, aviācijas nozari. Un otrais jautājums. Ir viena lieta, ko neesmu īsti sapratis attiecībā uz lidojumiem, kas pārlido Eiropas Savienību bez nosēšanās Eiropas Savienības teritorijā. Kādi ir uh, spēkā esošie noteikumi? Eiropas Savienības noteikumi, nu labi. Un katrā ziņā uh, esmu uh, pilnīgi piekrīt tam, ko teica Maķio Grošs par līgumiem ar trešajām valstīm. Es domāju, ka līgumi, par kuriem šobrīd notiek sarunas, tiem ir jābūt pēc iespējas plašākiem. Un gaisa satiksmes jautājums, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Un būtu ļoti svarīgs, lai arī šis dosie tiktu ņemts vērā šādās sarunās, lai par to mēs varētu diskutēt un lai mēs gal galā varētu veiksmīgi noslēgt sarunas uz divpusējiem pamatiem un tādējādi mēs varētu stiprināt savu sarunu vešanas pozīciju un panākt 2020. gadā kādu konkrētu risinājumu. Paldies, Maisners kundze! Liels paldies! Paldies komisijai par ziņojumu. Jāsaka, šis ir tas daudzpusīgs jautājums. Mēs Eiropā esam izmēģinājuši dažādas pieejas šajā jautājumā, un nekas nav izdevies tā, ka, nu, esmu uh, optimistiski noskaņota, ka varbūt no IKO sarunām kaut kas tomēr pozitīvs izrietēs. Uh, Tātad mēs sagaidām kādu rezultātu līdz 16. gadam un risinājumu 2020. gadā. Nu, varbūt tas nav tas, ko esam cerējuši, bet, nu, kaut kāda reakcija mums ir jāpauž. Un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka jā, ir nepieciešami elastīgi risinājumi, bet tāpat laikā, un katru reizi es uzdod sev šo jautājumu, ja mēs pieņemam kādus lēmumus, kas ir par labu videi, iespējams, mēs uh, apdraudam savus uh, lidostu mezglus un savu uh, aviācijas nozari, bet atkal, ja mēs nedarītu neko, tad atkal tas nebūtu pieņemams ceļš, jo mums Eiropā ir jāvērsās uz priekšu, bet tādā veidā, kas um, pārāk negatīvi neskars mūsu pašu aviācijas industriju. Tā tad, nu, tā ir tāda, um, tad kā riņķa situācija. Un Mums tik tiešām jāizdomā, kādas lēmumus mēs gribam pieņemt. Kā es teicu, mēs nedrīkstam kaitēt savai aviācijas nozarei, un vēl kas ir svarīgi, mēs nedrīkstam vienkārši nu tā sēdēt un nedarīt neko, mums ir jāizveido Eiropā pašiem sava sistēma. Bet, protams, ir jāizpēta arī divpusējo attiecību uh, Uh, joma, ne tikai ņemot vērā tos līgumus, par kuriem šobrīd notiek sarunas, bet uh, jau jāpārskata arī eksistējošos līgumus, piemēram, ar Kanādu. Ar Kanādu, piemēram, mums ir bijis ļoti labs aviācijas nolīgums, kur mēs visi esam slavējuši, un iespējams mēs varētu sākt uh, un aplūkot Kanādu kā vienu no lielākām valstīm, un skatīsimies, kā varbūt varam sagatavoties labāk kā Eiropa kopumā 2016. gadam, un kā mēs varētu nospraust tādus reālus kritērijus, Un varbūt, ka jāsiek likt uh, spiediens uz IKO, jāsaka, jā, labi, esam zaudējuši, bet mēs uh, nepadodamies. Nu, tātad šādai nostājai pamat, pamatos vajadzētu būt. Paldies, Krāmerkungs. Ja, natürlich ist es sinnvoll, dass die... Jā, protams. Būtu tikai saprātīgi, ja um, mēs šeit Eiropā censtos panākt pasaules līmeņa risinājumu Jā, protams, ir uh, Eiropas Savienības tiesas judikatūra un dažādi lēmumi, bet jāsaka, politiski viss šī situācija vēl nav skaidra. Tiesā tātad mēs uh, konkrētā lietā zaudējām, bet neskatoties uz to, nu, izskatās, ka 2020. gadā nebūsim tikuši neko tālāk. Tātad mums nav plāna B, mēs bijām slikti sagatavojušies. Es zinu, ka Vācijā avio pārvadātāji piekrita ETS tikai tāpēc, lai izvairītos no eh, degvielas nodokļa. Tā tad, ja eh, degviela būs eh, dārgāka, tad nebūs nekāds ETS, un, manuprāt, šis ļoti svarīgais aspekts netika ņemts vērā. Būtu 16 miljārdi, ja ETS stātos spēkā, ko būtu jāmaksā šai industrijai, un tādā gadījumā tiktu radīt vēl vairāk emisiju un trokšņu. Uh, Tā tad arī to mēs nedrīkstam aizmirst, ja intensificēs gaisa satiksmi, bet arī viss pārējie risinājumi izmaksā diezgan daudz. Jautājums par šīm mazglidostām, ka tās varētu atrasties ārpus Eiropas Savienības, nu es nezinu. Cilvēkiem, manuprāt, uh, patīk taisni lidojumi, teiksim, nevis lai apstātos Berlīnē, lidojot pa ceļam uz Lisabonu, jo tas viss vis izmaksā tālāk, vairāk tīri degvielas uh, ziņā pastāv nodevs, kas ir jāmaksā, piemēram, pārlidojot Sibīrijas eh, plašumus. Mēs uz savu teritoriju šādu pārlidojumu nodevu neprasam. Tātad, vai mēs atkal sēdēsim un nedarīsim neko līdz 2020. gadam? Protams, mums jau iepriekš bija jāizstrādā plāns B un plāns C, ko mēs darīsim. Un, protams, ka mm, degvielas nodoklis ir drauds aviolīnijām, un tas ir tikai godīgi, jo dzelzceļi maksā Uh, nodevu par uh, emisijām, un estoties to dzelzceļš, protams, ir daudz draudzīgāks videi. Un lidojumi tagad ir tik lēti, un, protams, tas viss saistās atkal ar tirgus ekonomiku. Mūsu valsts sekretārs atkal apvienošanās laikā teica, ka tirgus ekonomika, nu tā īsti nedarbojas. Nu, tad es gribētu teikt, atgriezīsimies pie briesmīgajiem uh, padomi plānošanas laikiem. Uh, Un uh, šis valsts sekretārs teica, jā, nu es nespēju jums argumentēt. Nu, es teikšu, ka pasauli diezgan sarežģījusies šobrīd, bet man ir pāris konkrētāk jautājumi. Cik šobrīd izmaksā viena tona CO2 izmeša? Kā ir jautājums ar šiem uh, condensation strips? Mums ir nepieciešama godīga konkurence, mums ir jāsamazina transports uz pusi, un tas, protams, radītu problēmas daudziem pārvadātājiem, bet Eiropā mēs noteikti varētu uz pusi samazināt uh, transporta veidu uz pusi, tad būtu mazāk uh, emisiju, mazāk piesārņojuma. Bet klimatiskās izmaiņas neapstāsies tikai tāpēc vien. Mēs te jau runājam par 4-5 grādiem temperatūras izmaiņām, un uh, Arī tas saistās ar šo lidostu mezglu pārvietošanos uz vienu vai citu pusi. Nu, tātad es gribu jautāt komisijai, kur ir jūsu plāns B, kur ir jūsu plāns C, kā būs ar PVN. Neesmu vēl minējis PVN, bet kā būtu ar, kā ir ar degvielas nodokli, tas būtu spiediens, kas varētu nākt arī no Eiropas. Un man interesē, kā krievi un ķīnieši reaģētu uz tādām lietām. Paldies, Fosters kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies mūsu referentam. Nu, man gandrīz vai ir aptrūcies vārdu. Ja jautājums nebūtu tik nopietns, man likos, man likos, ka es te klausos kādu farsu. Vienīgā lieta, ko jūs, komisija, esat izdarījuši, es nerunāju jums personiski, te es runāju par visu ģenerāldirektorātu, jūs esat nākuši klajā ar absurdu ideju, kas nekad nebūtu darbojusies pirms pāris gadiem. Jūs esat um, veikuši neloģiskus gājienus, un, un es nezinu, vai tā ir jūsu birojā pieņemts. Vienīgais, um, ko jūs esat panākuši, ir tas, ka mēs izskatāmies pēc apsmiekla. Šī Eiropas Savienība izstās pēc apsmiekla. Pati schēma jau kā tāda nebūtu ietaupījusi vai samazinājusi CO2 izmešus. Ir citas lietas, ko mēs varam efektīvāk darīt, lai vadi, mazinātu ietekmi uz vidi. Un tagad jūs gribat mūs pārliecināt, ka mums ir jādodas uz IKO un jānāk klajā ar kādu risinājumu. Un es domāju, ka citas valstis vis, visur citur pasaulē ir diezgan apmierinātas ar pasākumiem, kas tiek ieviesti saskaņā ar 2020 stratēģiju, ar globāla mēroga pasākumiem. Ja visi izvēlēsies tādus globāla mēroga pasākums, tos arī aplūkosim. Bet, kad jūs bijāt tik āo, tad jūs jau nemaz tik daudz tur neuzstājāties un neizteicāties. Un arī balsojumā jūs neuzvarējāt, jo balsojums bija 97 pret 37 jums nepatika vairākuma teiktais, un tad jūs vēlējāties pieturēties pie savas nostājas. Tagad jūs atgriežaties uh, mūsu sanāksmē pie mums ar gluži neticamu uh, priekšlikumu, tikai tā, ka jums nepatika vairākuma nostāja. Runāsim skaidri. Uh, mūsu pašu Eiropas aviolīnijas ir nonākušas tādā situācijā, kas rada konkurences kropļojums, jo jūs jau esat ieviesuši ETS Eiropas Savienā un tāds Savienībā, un tāds ne, nebija šīs regulas mērķis. Mēs toreiz kategāriski noteicām, vai nu šī schēma būs globāla, vai šādas schēmas nebūs vispār tāda bija arī juridiskā uh, nostāja. Un, turklāt, neviena no dalību valstīm neatbalsta jūsu darīto. Jūs jau varat nākt un šeit teikt, ka, mums, ka jums ir dalība valstu atbalsts, bet Tā gluži nav. Dalību valstīm ir apnicis, apnikusi visa šī nenoteiktība, ticamības zudums. Mēs jā, mēģinam tātad turpināt veiksmīgi darboties, ražot, pārdot lietas bez uh, visām tām sīkajām lietām, ko uh, jūs mēģināt mums piedāvāt. Jums vissvarīgākais ir gluži vienkārši izdabūt cauri savu mazo schēmu, un mēs esam nonākuši pie šāda ricinājuma. Te mums ir formula. X ir vienāds, Y dalīts ar Z reiz 100. Jums ir pietiek drosmes ienā, pievienoties mums šajā komisijā ar pieaugušajiem un piedāvāt mums šādu formulu. Un tepat arī citi smieklīgi risinājumi. Vai tad mēs varam runāt par gaisa telpas kaut kādām robežām? Jā, šeit ir robeža, kur beidzas Eiropas Savienības gaisa telpa. Priekšstādātāji man ir jāsaka, ka man gluži vienkārši piet, ir aptrūcies vārdu un bieži tā negadās. Es domāju, ka jūs gluži vienkārši apšaubat šīs kom, locek, komitejas locekļu inteliģenci, jūs, apsa, inteliģenci, jūs arī apvainosiet citu deputātu inteliģenci. Un ja šis ir tāds darbs, ko jūs varat paveikt, es tiešām nesaprotu, ko jūs darat savā matā. Es domāju, ka mēs kā pasaules mēroga spēlētāji izskatāmies smieklīgi, un šis piedāvājums nekādā veidā mūsu uh, situāciju neuzlabos. Es zinu, ka Groskungs ir referēts, viņš mēģinās smagi strādāt, lai nāktu ar kādu, vismaz kādu risinājumu. Mums ir vajadzīgs plāns B. Priekšsēdētāji mēs jau esam daudzus gadus runājuši par nepieciešamību pēc plāna B. Um, mums ir jāmēģina nonākt pie risinājuma, kas būtu pieņemams visiem. Uh, kāda ir problēma, ja uh, sistēma tiek uzturēts līdz 2016. Uh, gadam? Nekļūdieties neviens, jo valstu saraksts, par ko mēs runājam, mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienības dalību valstīs. Dalību valstīm ir izņēmumi visur. Visa situācija ir pārāk um, sarežģīta. Tāda nu ir realitāte. Nu, atstāšu jūs ar šādām pārdomām, jo, kā jau es teicu, ja jūs man pateiktu, kura no dalību valstīm atbalsta jūsu darbu, es to labprāt uzzinātu, jo, cik es zinu, šāda dalību valstu nav. Un vienīgais, ko jūs esat panākuši, uh, uh, tad mums tāds labs teiciens angļu valodā. Ja esat jau bedrē, pārtrauciet rakšanu, un es domāju, ka mums šī rakšana bija jāpārstā, jāpārstāj jau pirms pieciem gadiem. Man, es m, mm, cienu parasti komisijas pārstāvis, kuri nāk uzstājas mūsu komitejās, bet šajā gadījumā savu cieņu esmu zaudē, zaudējusi, jo jūs mēģinat piedāvāt visādus aizkavēšanas pasākumus tā vietā, lai atzīstu, ka visa piedāvātā sistēma bija kļūda jau no paša sākuma. Paldies! Priekšsādātājs, pirms dod vārdu Kokungam, Džekija, jūsu aprakstītā formula, šī matemātiskā formula, ko jūs pieminējāt, tomēr komisijas uh, uh, dokumentā norādīts, ka šo formulu ir plānots svītrot no, te, svītrot no teksta garē, galējās versijas, un to mēs aizstāsim ar uh, tabulu, kurā tiks iekļautas procentuālās daļas, kuras aprēķinās Eurocontrol. Es mēģinu jums sniegt vismaz kādu mierinājumu, vismaz kādu nelielu mierinājumu. Kalka kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Um, rodas jautājums, kāda ir ETS jēga, jo gaisa transports uh, Eiropas Savienības teritorijā salīdzinot ar uh, gaisa transportu um, citviet, mūsu gaisa transports ir ierobežots līdz maksimumam, tas vairs neattīstās, neaug. ETS mērķis bija radīt uh, stimulus vai, vai, vai tādus vai veicināt CO2 izmešu samazinājumu. Nolūks bija veicināt aviokompānijas iepirkt vidē draudzīgākus lidmašīnas. Tas nepakaļ nebija paredzēts kā biznesa modelis. ICAO savā asemblējā piedāvāja vispasaules uz tirgu balstītu sistēmu, kas stātos spēkā 2020. gadā. Es nedomāju, ka mums tagad vajadzētu uz to ārkārtīgi paļauties. Es atklāt sakot nepārāk ticu aviokompānijām. Es nedomāju, ka tās <clears throat> spēs eh, drastiski samazināt izmešus. Mm, es domāju, ka mums tiešām vajadzētu apturēt mūsu eh, šeit veicamo darbību līdz 2020. gadam. Paldies! Maikl, jūs jau izteicāties vienreiz, vēl īsa piebilda. Jā, īsts jautājums. Es gribētu zināt skaitļus. Cik kāds ir gaisa transporta apjoms Eiropā un citur? Jūs teicāt, ka tas ir mazs Eiropā, bet man liekas, ka citviets arī nav tik augsts. Paldies, priekšsēdētājs. Ka tie no mums, kuri jau no sākuma strādājuši pie ETS, mums vajadzētu vainot arī sevi par savu nevērību transporta komitejā. Es pilnīgi pārliecināts, ka mēs izdarījām kļūdu ka mēs nepieprasījām kopīgu kompetenci ar vidas komiteju, kad šis jautājums tika pirmoreiz izvirzīts. Toreiz Mēs sagatavojām transporta komitejas atzinumu, un tas nesaņēma nekādu plašu atbalstu mūsu kolēģu vidū vidas komitejā. Mums jābūt atklātiem kolēģi. Mēs varam a, kritizēt visus, mēs varam kritizēt klimata ģenerāla direktorātu, un neviens jau nav bijis tik ļoti kritiski noskaņots kā es, izvērtējot a, sistēmu. Bet gala beigās Eiropas parlaments <clears throat> piekrita Uh, šai regulē caur vides komiteju un arī ar dalību valstu atbalstu. Jau kopš 2005. gada politiskā prioritāte ir prioritātes novirzījušās no planētas izglābšanas uz darbu vietu saglabāšanu. Un tad, jā, tad visi šie cēlie mērķi ekonomikas apstākļu dēļ ir palikuši uh, novārtā. Bet, kolēģi, mums ir jāatgādina sev un jāatcerās, ka Eiropas parlaments ar balsu vairākumu izteica savu atbalstu šim priekšlikumam. Un es jau pirms četriem gadiem jautāju komisāram, kur ir jūsu plāns B, kur ir jūsu alternatīvais plāns, un šāda plāna nebija, mēs jau to zinājām, un iemesls tam bija tāds, ka komisārs to laik norādīja, ka šis ir mūsu plāns, un to mēs arī īstenosim, bet tas, ko mēs dzirdam uh, transporta uh, komitejas pusē, mēs sākām jau dzirdēt um, ka parādījās kādas problēmas, kādas bija nostājas, un tas jau norādīja um, uz to, ka, ka mēs nonāksim šādā situācijā. Bet, nu, atkārtošu vēlreiz, mēs palaidām garām savu iespēju, uh, izmantot kopīgu kompetenci ar vidas komiteju, un tagad mēs ciešam no sakām. Kā mēs uh, virzīsimies uz priekšu? Uh, Es jūtu līdzi komisijai vai nu Džekijas vai kāda cita norādīto iemeslu dēļ. Ja runājam par sistēmas apturēšanu, Groškungs jums varēs apstiprināt, ka uh, vides komiteja, cik tā mēs sapratām, nepiekritīs uh, tātad nekādiem aizkavējumiem apturēšanai. Es zinu, ka šie meklētie risinājumi ir ne visiem pieņemami, tie radīšu problēmas, bet šīs problēmas jau būs neatkarīgi no tā, kur viņa tosies, un atklāt sakot, šīs problēmas nevarēs no, novērst, ja vien netiks izvēlēts pavisam cil, pilnīgi cits virziens nekā ETS. Bet, ja viņi pieturās pie ETS, Nu, tas ir vienīgais veids, kurā viņi var doties. Arī Airbus ir ļoti uztraucies par situāciju. Arī Francijas ministrs ir uztraucies, un Džeki jau pareizi uzdeva jautājumu, kuras dalībvalstis tad atbalsta priekšlikumus. Pilnīgi noteikti var teikt, ka Francija to neatbalsta. Uh, un pašlaik no dalību valstu puses ir tāds absolūts klusums uh, šajā jautājumā, un redzēsim, kāds attīstīsies nākotnē. Mūsu uh, kolēģi ir bijuši ļoti kritiski noskaņot pret uh, šo tiesību aktu, bet, nu, kaut ne no tā, kas jūtu līdzi komisārai pašreizējās situācijas dēļ, mēs jau varam teikt, ka mēs jau iepriekš paredzējām visas šīs problēmas un tā tālāk, bet tas jau nekādas problēmas neatrisinās. Es uh, zinu, ka, man, ka uh, mēs savā komitejā, vidas komitejā arī rūpīgi strādāsim, lai sagatavotu atzinumu projektu līdz Ziemassvētkiem, lai varētu par to uh, vēl arī uh, nobalsot par mūsu atzīmām, mēs varam nobalsot to pirms vēl ir balsojums vīdes komitējiem. Visi deputāti izteiktie komentāri bija pamatot, bet mums tiešām jābūt godīgiem un jāatzīst, kurš tad nobalsoja par šo priekšlikumu. Mēs nobalsojām dalību valstis un, diemžēl, esam nonākuši ļoti juceklīgā situācijā. Un kā lai mēs tiekam no tās ārā? kāds labs eh, draugs, eh, kad aljostas valdē teica valdes locekļiem, ka katrs no jums var radīt man problēmas, bet es meklēju to vienu gudro cilvēku, kurš atrasīs risinājumu, un tad es domāju, ka šādu scenāriju mums vajadzētu izmantot arī tagad komisiju tagad. And, uh, thank you for... Paldies priekšsēdētāji, un liels paldies par visiem komentāriem, par visiem novērojumiem un idejām. Es varētu grupēt atbildi trijās jomās. Vispirms tas, kas mums ir, to komentēšu. Otra lieta - trešo valstu viedokļi un nostājas, un trešais globālais process. Komisijas kolēģi ir pieņēmuši šo lēmumu, uzskat, ka tas ir labākais risinājums. Tas nozīmē, ka tas saskan ar vīdes mērķiem, ko nosaka Eiropas Savienība, nevis komisijas, starp citu. Un šie mērķi ir pozitīvi arī ietekmējuši mūsu ārējo identitāti. Uh, Mums ir kolēģi Varšavā un konferencē, un arī mēs cenšamies strādāt multilaterālā gaisotnē, tas ir svarīgi. Un ņemot vērā, mēs esam, to mēs esam sašaurinājuši arī mūsu priekšlikuma aptvērumu, lai atrisinātu šo ekstrateritoriālo bažu, kas nāk no citām valstīm. Mēs eh, uzskatām, ka te nebūs diskriminēšanas, būs vienāda attieksme pret visiem operatoriem. Konkurētspējas aspekts arī svarīgs eh, elements mūsu ietekmes izvērtējumā, un tas nozīmē, ka tie operatori, kas eh, strādā tikai EEA zonā, tiem būs nedaudz sliktāka situācija salīdzināt ar tiem pārvadātājiem, kas lidos trešām valstīm. Mēs esam izskatījuši dažādus eh, scenārijus eh, vides ietekmes ziņā, administratīvā ziņā. Mēs zinām, ka priekšlikums ir īstenojams, ka tas ir iespējams. Mēs zinām, ka mēs varam to izdarīt eh, šajā konkrētajā laika posmā. Mēs nekad neesam atbalstījuši gaisa telpas pieeju. To atbalsta trešās valsts. Viņi ir rakstījuši gan Ikau, gan citur. Viņi ir atbalstījuši šo uh, gaisa telpas pieju, ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam mainījuši mūsu juridisko pieju, lai e, tā atbilstu mūsu preferencēm. Un mūsu piedāvātā formula ļauj mums kalkulēt gaisa telpas proporciju, kas attiecās uz lidojumiem uz trešajām valstīm un arī trešo valstu pārvadātājiem, kas e, lido uz EA zonu. Skaidrs, ka šis priekšlikums nav pilnīgs, bet mēs gribam īstenot priekšlikumu pamatojoties uz trešo valstu piekrišanu. Eiropas Savienībai ir suverēns tiesības pieņemt savus likums, un mūsu partneri starptautiskajā sabiedrībā, ja grib darboties lidojumu jomā, tad viņiem ir jā, jārespektē attiecīgās organizācijas noteikumus, un tas ir principiāls pamats un daudz pušu attiecībās. Mēs labprāt turpināsim mūsu pārunas ar trešajām valstīm par priešlikumā aptvērumu, par modalitātēm, par dažādiem mērķiem mūsu politika, bet mūsu likumdošanu mēs piedāvāsim arī trešajām valstīm, prasīsim apstiprinājumu un droši vien eh, šī tālākā virzība jau prasīs augstāku personu iesaistīšanos par globālo procesu. Mēs gribam investēt, eh, mums ir arī attiecīgi resursi budžetām, mēs eh, esam pilnvarot arī budžeta ziņā strādāt pie šī globālā pasākuma kā rīka un 2016. gadā mēs ziņosim padomai un parlamentam par mūsu priekšlikumu, kā savietot šo mūsu schēmu ar globālo schēmu. Tātad mums nebūs divas paralēlas schēmas, bet būs šis globālais pasākums tad, kad būs tas gatavs, tad, kad viņš ņems virsroku par citiem likumdošanas aktiem, tad nebūs nekāds ielāpu mazo fragmentu princips. Un šobrīd ir šī reģionālā pieeja, un mēs nevaram teikt, ka mēs atstāsim visu līdz 20. gadam, tad mēs nevaram sevi gaidīt, zinot, ka globālas emisijas aug agresīvā tempā. Mēs runājām par Stop the Clock 12. gada režīmu. Esam runājuši ar operatoriem, kas ir atbildīgi par 98% emisiju, kas ir notikuši šajā gadā vai periodā. Tas nav mazs efekts. Tātad mēs uzskatām, ka Stop the Clock mehānismam ir šis atbilstības princips. Lielākā daļa operatoru saprot, ka šajā situācijā tomēr ir jāpiemēro lokālie noteikumi. Tas arī viss pagaidām. Uh, plan B. Plan B. Kā ir ar plānu B? European, uh, the... Esošais priekšlikums sašaurina uh, aptverumu uz 38%, šobrīd ir 50% pilnajā darbības jomā, 50% starptautiskās aviācijas ir ESETS e ar pilnu lidojumu pārklājumu, un tad tā ir ļoti būtiska daļa, un intra e, Eiropas satiksme arī pieaug ļoti dinamiski un nebūtu netaisās samazināties. Un B plāns mūsu ietekmes novēršanā mēs esam skatījušies uz variantu kaut ko darīt pirms ESTS. Tā, tā nav komisijas kompetence. Uh, Tas liks pārskatīt visu MRV režīmu, tas praktiski atkal atliks uz vēlāku laiku īstenošanu, kas attiecās uz faktiskiem nodokļiem, taksāciju, tas arī nav Eiropas komisijas kompetences jautājums. Varbūt ātri Gezīnai un Džakie dosim iespēju uzdot jautājumus. Gezīna, jā, visi teica ka mm, jūs teicāt, ka mēs nobalsojām parlaments un dalībvalsts atbalstot ESTS e sistēmu, bet eh, kādā veidā tas, šis jūsu priekšlikums varētu ietekmēt mūsu hubus vai mēzglus. Un tas ir svarīgi, mēs nedrīkstam pieņemt kaut ko tādu, kas mm, nāks pa sliktu mums. Jautājums, ko saka dalībvalsts? Mēs zinām, ko pauž Francija, Džeki, tagad tev vārds. Paldies! nav nekādas labās gribas. Jūs esat pazaudējuši visu uzticības kredītu, ja jums bija kaut kāds gudvils, tad tagad tāda vairs nav. Tas ir vispirms ļoti diemžēl. Mans otrais apsvērums ir šāds. Komentēju sekas mēs varam pagriezties otrādi, mēs varam pieņemt, ka, ka varbūt uh, šī ražotāja industrija pateiks x, y, z, bet tas nav tā. Mēs esam lielākie eksportētāji arī uh, šajā ziņā 40 miljardi preču tiek eksportētas uh, un arī aizturēts mūsu apgrozījums ir ar Ķīnu un mums vēl ir kaut kādas aviācijas preces, ko mēs gribam eksportēt, un tās arī kaut kā priekšsēdēs pārtrauc, Džeki turpina. Bet eh, joprojām nav izprast šīs sekas, kas tad notiek, joprojām viņi nesaprot, kādas sekas būs viņu darbībai. Es neesmu pārliecināts, ka tas bija jautājums, saka priekšsēdētājs, bet varbūt komisijas eh, pārstāvi varētu rēģēt. Tātad mēzglu jautājums un konkurētspēja eh, iespējām maršrutu mainīšana, arī rūtings, mēs esam to analizējuši mūsu ietekmes izvērtējumā, un tā kā vajadzēs maksāt par lidojumiem reģionālā telpā, tad, tad tas um, būtiski nepalielinās izmaksas. Tas viss ir ietekmes izvērtējumā, mēs varam piestrādāt detalizētāk pie šīs sadaļas, ja vēlaties. Ietekme uz nozari Jā, šeit ir ļoti nopietni apsvērumi, mēs nedrīkstam kļūdīties, tas nav nekāds joks. Mums ir ļoti nopietns priekšlikums, tas ir mūsu labākais priekšlikums. Mēs uzskatām, ka tas ir drošs ceļš uz priekšu, iespējams, ņemot vērā dažādas interesētās puses, un šīs intereses bija ļoti dažādas. Tad tas ir komisijas priekšlikums. Tagad mēs esam koplēmumu procedūrā, un mēs ņemsim arī dažādas komentārs, novērojums no visiem pārējiem. Tas tālāk attīstīs šo procesu. Tas ir koplēmumu procesa pamatā. Rezultātā kopā strādājot, mēs nonāksim pie politiskā priekšlikuma, kas ļaus mums virzīties uz priekšu stabilā un drošā veidā. Trīs reizes jums tika uzdots jautājums par to, ko domā citas dalībvalsts. Tieši citas dalībvalsts, kāds ir viņa viedoklis komisija. Mēs mm, esam organizējuši pirmo darba sesiju vides darba grupā. Līdz šim divas, davas, eh, divas dalībvalsts ir pauduši savu nostāju, pārējās dalībvalsts joprojām domā par to, kāda būs nacionālā nostāja attiecībā uz šo te priekšlikumu, un es domāju, ka būtu pareizi teikt, ka uh, dalība valstis ir ļoti jūtīgas eh, arī domā par to, ko domā trešās valsts, kādi ir politiski apsvērumi šajā kontekstā, tad, tad ir ļoti uzmanīgas, un arī mēs no komisijas puses darīsim visu, ko varam, lai turpinātu konsultēties ar trešajām valstīm, lai izplatītu izpratni par mūsu priekšlikumu loģiku. Tas bija Tie, tie tādi sānu soļi vislabākie, ko es esmu redzējis kopš iz, izceniem laikiem. Tātad es saprotu, ka tikai divas dalībvalsts no 28 ir pauduši savu nostāju. E, tiešām jāsaka, ka dalībvalsts ir bijušas ārkārtīgi aktīvas, ironiski runājot Protams, dalībvalstīm nepatīk izbāzt galvu virs ierakumiem, bet eh, tomēr šeit vajadzētu pacensties un padarboties nedaudz kopā. Es saprotu, ka tas būs pretrunīgs jautājums, to virzīs caur parlamentu. Un, ja jūs gribat, lai tas būtu līdz aprilim, un mēs tagad gaidām dalībvalstu viedokli, es zinu, kā dalībvalsts parasti vilcinās un kas pakausi un tā tālāk, kāda jēga mums te kaut ko darīt. Kādam vajadzētu pabāzt dinamītu zem dalībvalstu pēcpusēm. Labi, katrā ziņā pagaidām pieņemam jūsu atbildi uz šo brīdi. Eh, paldies, paldies par šo prezentāciju. Eh, kā es teicu, 17. decembrī būs eh, priekšlikuma projekta prezentācija, grozījumi droši vien nākamajā dienā un balsosim droši vienu janvārī. Paldies, tālāk nākamais punkts ir tāds ikdienišķāks. Maikal, es ceru, ka tu piekritīsi. Un tomēr oglekļa divi dioksīda emisiju monitorings paziņošana, verifikācija un grozījuma izdarīšana jūras transporta jomā. Tātad tas ir Kramer kunga atzinums lūdzu, Maikl. Oh, ja, danke, Brian. Ich glaube, man kann die Debatte jetzt richtig. Jā, paldies, Brian. Domāju, ka mēs varētu turpināt diskusiju, jo tik tiešām nebija plāns B un ja mēs esam ambiciozāki, tad varbūt, ka, ja mēs būtu ambiciozāki, tad varbūt nebūtu sakauta, bet tad varbūt arī nebūtu īpaši panākumi. Nu, jebkurā gadījumā tika izdarīti centieni gaisa transportam, bet jāsaka, šeit, šajā jomā, jūrniecības jomā nekas nav darīts. Jūrniecība ļoti līdzīga gaisa transportam. Un uh, uz to netiek attiecināta nodokļu aplikšana enerģijas jomā. Uh, ļoti ir pieaugušas emisijas arī no jūras transporta, un uh, palielinājums būs 6% gadā, ja nekas nemainīsies, un 30% globālo emisiju nāk no jūrniecības emisijām, un jāsaka, tam ir ietekme ne tikai uz klimatu, bet arī apmēram 50 tūkstoši cilvēku gadā iet bojā saistībā ar piesārņojumu, kas nāk no kuģniecības. Un starptautiskā jūrniecības organizācija nedara pietiekami, lai nodrošinātu jaunus kuģus, lai energoefektīvāk kuģi būtu. Tas būtu pirmais solis. Komisija saka, ka šīs emisijas nav tik lielas Baltajā grāmatā. Mērķīgi runātājs saka, es gribu, lai jūs klausaties, sālē ir troksnis. Uh, Tātad mums būtu nepieciešams samazināt par 40-50% šīs emisijas. Tas ir ambiciozs mērķis, ko Mēsju Gross ir, Gross ir ierosinājis. Un tas te galīgi nav atspoguļots. Tātad komisija to neņem vērā. Un komisija neņem vērā saistības attiecībā uz certifikāciju un to attiecināšanu uz jūrniecības nozari. Es saprotu, ka te pastāv zināmas bāžas īpaši saistībā ar to, uh, par ko mēs runājām nu patieši par emisiju tirdzniecības sistēmu. Komisija ierosina, ka būtu nepieciešams ieviest sistēmu, lai vāktu informāciju par emisijām. Pirms desmit gadiem, kad es uzsāku darbu parlamentā, Tātad 20 gadi ir pagājuši kopš iepriekšējiem lēmumiem, un tagad mēs runājam tikai joprojām par datu vākšanu, par statistiku, un mēs zinām, ka situācija tāpat laikā tikai pasliktinās. Man ļoti sarūktina tas, ka komisija neuzņemas savu atbildību, un ka tā arī nav ņēmusi vērā visu, ko esam lēmuši. 2015. gads sanāk 40% samazinājumu, un, un ja iespējams 50% samazinājumu CO2 izmešiem. Jūrniecība joprojām tiek aizsargāta un klimatiskās izmaiņas netiek ņemts vērā. Mēs zinām, jo vairāk mēs gaidīsim, jo dārgāk tas maksās. Mums nepieciešams to ņemt vērā. Mums ir jāsaprot, ka nākotnē tas viss būs vēl dārgāk. Tātad mums ir nepieciešama pieeja, lai samazinātu emisijas un ne tikai vienkārši vāktu datus. Kad degviela bija dārgāka, kuģi gāja lēnāk, jo Mm, bija skaidrs, ka nu, tam nebūs īpaši nozīme, ja kuģis pienāks uh, mērķī vēlāk, tātad piegādājot kādas preces. Svarīgākais ir, lai kuģis vispār ierodas, tātad nav svarīgi, vai kuģis pienāk stundu vai pusstundu ātrāk vai vēlāk, un ar esošajām tehnoloģijām ir iespējams panākt samazinājumu 75% apmērā emisijām, un tas attiecīgi varētu novest pie izmaksu samazināšanās tas būtu gan vīdes, gan eh, ekonomiskās interesēs. Tāpat arī ātruma samazināšana par 10% kuģiem varētu dot 19% eh, samazinājumu energo vajadzībās un attiecīgi atkal tas samazinātu gan izmaksas, gan uh, eh, izmešus. Monitorings būtu jāveic kopā ar um, nodabu uzlikšanu, ir jābūt kaut kādiem stimuliem samazināt emisijas, un tas attiecīgi varētu novest pie izmaksu samazināšanas. Tāpat ir svarīgi samazināt kropļojumu starp uh, dažādām, dažādiem transporta veidiem. Es negribu atkal te atkārtoties. Es jau izteicu komentārus iepriekš, bet tirgus ekonomikas uh, likumi te vienkārši vairs nedarbojas, nav spēkā. Mums jāplūko dažādās metodas, mēs nevaram teikt, ka vidē draudzīgās metodas ir vienīgās. Mēs negribam mācīt jauniem cilvēkiem, ka viņiem nevajadzētu braukt ar vilcienu, kas ir vidē draudzīgāks transports veids, un ka viņiem tā vietā vajadzētu lidot. Tā mēs nesakam. Un kāda ir Eiropas Savienības reakcija? Domāju, ka mums ir ļoti svarīgi izstrādāt, mums ir nepieciešams plāns B. Brājan, domāju, ka tas ļoti svarīgi. Uh, ne tikai attiecībā uz CO2, bet arī uz SO2 un uh, slāpekļu oksīdu un cietajām daļiņām, un šiem datiem ir jābūt salīdzinošiem un uh, uzticamiem. Dažkārt piegādātā degviela, m, mm, tās kvalitāte ir atšķirīga, te mums ir nepieciešama arī standartizēta sistēma un arī adekvāts laiktermiņš. 2019. gads ir pārāk par, jau daudz par vēlu. Mums būtu jānosprauž šādas prasības jau sākot ar 16. gadu. Jūrniecībai ir jādod savus ieguldījumus emisiju samazināšanā, jo jūrniecība jau zināmā mērā iegūst, jo tā izmanto mazutu kuģi ir tā kā tādas atkrituma atstā, ap, apstrādāšanas stacijas bez filtriem. Tātad tam visam tas ir, tas ir bezjēdzīgi. Mēs sakam, kā attiecībā uz rūpniecību ir nepieciešams samazināt emisiju, nepieciešami filtri, bet uz šiem tāls jūras kuģiem nav nekāda filtra. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi dot ļoti skaidru signālu šai ziņā. Paldies, Maikl Groškungs! Jā, paldies. Pirmkārt, es atvainojos ēnu referentiem. Ne tikai tāpēc, ka šī ir ceturtdienas sanāksme, bet uh, ēnu referenti saka, ka komisijas priekšlikums tajā vajadzētu aplūkot mērķus un ne tik daudz runāt par saistošiem obligātiem mērķiem, jo tas šobrīd nav iespējams. Un otrām kārtām. Ja pašreizējo mērķu kontekstā un izmantojot pašreizējo nodokļu aplikšanu, Tātad, ka tur mērķi attiecībā uz jūrniecību ir pārāk augsti, un tas nozīmē, ka varētu notikt pārēja atpakaļ uz ceļu transporta izmantošanu. Kaut gan ir labi, ka ir uzsākt iniciatīva šai jomā, tad to nevar tāpat laikā atdalīt no nodokļu aplikšanas un situācijas citos transporta veidos. Ēnu referents runā par savu reģionu, par Ziemeļa Eiropu. Piekrastes reģionos ir samērā skaidrs, ka tas, kas notiek īsos jūras pārvadājumos, tātad šie pārvadājumi pāriet atkal uz ceļu transportu, un tāds uh, nav priekšlikuma mērķis. Paldies, saka priekšsēdētājs, pirms došu Elka draukungam vārdu. Jāatzīmē, ka mums ir Zarībī kunga apmeklētāja grupa, viņš ir uzaicinājis 14 Man rakstīts ir uh, augstākā līmeņa vadē, vadītāji no SNCF. Uh, nu, jāsaka, priekš augstākā līmeņa vadītājiem viņi ir ļoti jauni gados, tā ka varbūt vajadzētu sveikt SNCF par jaunatnes uh, nodarbinātības politiku. Mēs ar lielu prieku sveicam jūs mūsu komitejas sēdē un ir žēl, ka šodien ir diena, kad mēs nepārunājam neko saistībā ar dzelzceļu Eh, parasti mēs to darām, bet šodien ir viena no tā retajām dienām, bet katrā gadījumā laipni sveikt mūsu grupā un cerams, ka jums patiks šī vizīte parlamentā. Tā tad tālāk, Elka Draukungs. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentam. Es eh, gribētu norādīt, ka arī mūsu ēnu referenci šodien nav klāt, tāpēc es teikšos pavisam īsi. Domāju, ka mēs par to visu detalizētāk runāsim vēl tālāk mūsu darba gaitā. Varu piekrist referentam, kurš norāda, ka šis ir ļoti tāds mērens, ļoti ierobežots pirmais solis. Un kopienas metodē vajadzētu iekļaut CO2 samazinājumu. Mēs atbalstam uh, saistošu mērķu noteikšanu un diezgan ātri. Kā jūs zinat, ja mēs te runājam par starptautisko sektoru, mums ir līdzīga problemātika, tāpat kā gaisa pārvadājuma sektorā. Tātad tas viss ir labi jāpārdomā pirms, uh, pieņem, pirms pieņemam lēmums, un uh, lēmums jāpieņem, bet ne ātrāk ātri, lai mēs atkal tos nenožēlotu. Runāt par emisiju mērķiem kā tādiem. Ir nepieciešams iniciatīvas, kas varētu uzlabot enerģētisko enerģijas efektivitāti un attiecīgi varētu samazināt arī CO2 e, emisijas. Un ar nožēlu paužam konstatējumu, ka nav tāds globāls priekšlikums, globāla pakotne, kurā būtu ņemti vērā visi elementi, jo Domāju, ka no komisijas viedokļa būtu nepieciešama plašāka pieeja, kas arī balstās uz visu šo mm, loģistikas sektoru. Tā tad eh, mēs eh, katrā ziņā atbalstam eh, referentes teiktos priekšlikums. Un vispārīgi varam teikt, ka šis ir dosie jautājums, ko mēs atbalstam. Protams, neesam viensprāts attiecībā uz visām detaļām, bet uh, Domāju, ka jebkurā gadījumā mēs varēsim vienoties. Paldies! Priekšsēdētājs saka, mēs neesam. Es ceru, izdarījuši vēl tādu kļūdu, kā tas bija uh, saistībā ar aviāciju. Tātad te ir 49 plus un uh, mums te ir nedaudz vairāk pilnvaru nekā ETS jautājumā. Nākošā ir Maisners kundze. Paldies! Es runāšu mūsu ēnu referentu vārdā, kurš man ir pilnvarojis. Pirms nolasīšu mūsu pozīciju, gribu teikt vienu lietu. Referents teica negatīvas lietas par uh, jūrniecību un tāpat arī aviāciju, bet domāju, ka jāuzsver. Mums ir nepieciešams arī šie transporta veidi. Un uh, jūras pārvadājuma jomā tāpat kā aviācijā ir daudz, kas darīts, lai samazinātu emisijas. Uh, Un jāsaka, nevienmēr varbūt ir jābūt nu, tādiem ļoti kritiskiem. Varbūt pāriesim pie tādiem patīkamākiem, labākiem komentāriem. Es domāju, ka liels darbs ir veikts, un es esmu domāju, ka mums būs laba sadarbība. Tātad to norāda mūsu ēnu referente. Pirmie pāris komentāri piekrītu, ka komisijas priekšlikums nav tāds, kā mēs to gaidījām, ņemot vērā balto grāmatu par transporta jomu, tāpat arī parlamenta rezolūcija šajā jomā, tātad gan tā, ko apstiprinājām 2011. gadā, aicina samazināt CO2 emisijas, un tāpat arī par sēru direktīvu tur lēmumi ir tā pašā virzienā, tātad samazināt arī šīs attiecīgās emisijas. Es domāju, ka laika grafiks, ko ierosinājusi komisija, pārāk garš, ņemot vērā, ka viņi iero, ierosina tikai monitoringu, uzraudzību un verifikāciju. Un, uh, Tā arī te mēs varam atbalstīt referentu un pārunāt, kāds būtu loģisks risinājums. Mums nepieciešami skaidri noteikumi visiem, un te atkal gribu minēt jautājumu par godīgu konkurenci. Kā jau ar sēru direktīvu mēs nepanākam Mēs ne, nepanācām konkrēts definētos mērķus. Ir nepieciešams mazināt administratīvo nastu uz uh, kuģu operatoriem un īpašniekiem, tāda ir mūsu pozīcija, bet tāpat laikā ir nepieciešama savulaik informācijas saņemšana un analīze, lai varētu izpildīt mērķus. Te mums ir nepieciešams uh, pieņemams risinājums visām politiskajām grupām par kuģu izmēru, ko vajadzētu iekļaut šajā regulā. Tas ir diskutējams jautājums. 5000 uh, bruto tonāža, ko min komisija, tas nepietiek šis slieksnis. Mums ir jāskatās, kādi kuģi pavada arvien eh, pēc iespējas vairāk laika mūsu ostās un starp šīm ostām. Es domāju, ka Eiropas Savienībai jābūt pionierim šajā jomā un jāver šis jautājums arī tālāk uz starptautisko līmeni, lai noteikti vienlīdzīgas spēles noteikums arī globālā mērogā. Tātad to gribēju paziņot mūsu ēnu referenti. Paldies, un tagad Fosters kundze. Es pieņemu Van Dālena kungs. Fosters kundze. Okay. Es runāšu savā vārdā, jo Vandālēna kungs nav ieradies. Es domāju, ka mēs varam piekrist tam, ka te mēs aplūkojam IMO vienošanos. Um, un ja mēs pieturamies pie šīs uh, ieturētās līnijas, apvienotāji karalistē iebildumu nav. Uh, bet mēs nu, ne arī obligāti domājam, ka tas varbūt vispareizākais veids, kā virzīties uz priekšu. Ja runājam par uh, eh, referentu paveikto darbu, uh, viņš uh, pastrādājis ļoti labi, viņš ir ierasinājis 63 grozījumus, mēs varam atbalstīt, mēs noraidām 57, no tiem varam atbalstīt 6. Un jā, tas ir tāds uzlabojums salīdzinot ar iepriekšējām situācijām, bet ir lietas, kur mums radās nopietnas bāžas, tas ir izriet no ietekmes izvērtējuma, ir, mēs esam nobežījušies par to, ka 50 tūkstoši cilvēki gadu mirst tā gaisa piesārņot eko izraisīs kuģniecības, kuģniecība. Ja, mm, kādēļ mēs uh, tad runājam par uh, šādu skaitļu izvirzīšanu, šādu piemēru, uh, Es domāju, ka mm, tas ir nepieņemami. Ja mēs nevaram argumentēt savus politiskos mērķus ar um, precīziem datiem, um, tad nevajag izmantot šādus emocionālus datus. Es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad iekļaut tādus absurdus skaitļus un datus. Es gribu teikt paldies referentam par paveikto darbu. Nu, lai arī mūsu viedokļi atšķirās, bet, nu, tad ir jāvirzās uz priekšu un pāriesim nākamajam posmam priekšsēdētājiem. Paldies! Es vienmēr priecājos, ka esmu dzīvs, eh, kaut gan arī nāku no Anglijas ziemeļrietumiem. Komisija, Pādrams kundzi. Paldies priekšsēdētāju. Paldies par jūsu komentāriem. Mēs izskatījām saga, saga, izskatījām arī uh, referents sagatavoto ziņojumu ar ļoti lielu interesi. Un tad pirmais kāda lieta, par ko esam vīlušies, mēs uzskatām, ka šī schēma, kur esam ierosinājuši Eiropas Savienībai, tā varētu būt izejas punkts, lai nonāktu pie visaptvarošākas pieejas. Pirms dažiem gadiem mēs vēlējāmies, lai jūras jūrniecības sektors tiktu iekļauts Eiropas ETS. Kopš tā laika ir bijusi ļoti būtiskā notikuma attīstība starptautiskajā jūrniecības organizācijā, un jo īpaši viņu eh, darba kārtībā par MRV Tā ir ļoti veiksmīgi aizsākusies, balstoties uz ASV priekšlikumu, un pašlaik ir notiek tālāks darbs pie tā ekspertu grupās. Mēs vēlamies, lai mūsu priekšlikums būtu pozitīvs ieguldījums sabiedri, starptautiskajās sarunās, un mēs nekādā gadījumā nevēlētos likt šķēršļus globālajam progresam. Mēs sagaidām, ka SJO e nākamā gada laikā sasniegs diezgan svarīgus stūrakmeņus, un tad tie diezgan jauki arī sakritīs arī ar mūsu priekšlikuma paredzēto laika grafiku. Nākamie paredzētie soļi, piemēram, tiem būs, tiem būs vajadzīgs jauns ietekmes izvērtējums un jauni priekšlikumi no komisijas puses. Ja runājam par īstenošanas kalendāru, mums nav tehniski iespējams nākt klajā ar jauno uh, akreditācijas sistēmu attiecībā uz jauno MRV ātrāk. Un mēs esam izvērtējuši savas praktiskās un tehniskās iespējas, un tas, diemžēl, nav iespējams. Ja runājam par darbības jomas paplašināšanu un citu piesārņotāju iekļaušanu, principā mēs piekrītam, ka šo piesārņotāju uzraudzība ir ļoti svarīga, bet pašlaik nepastāv nekādas metodas tā veikšanai. Uh, Un mēs uzskatām, ka neuz, neuzskatām, ka CO2 uzraudzību vajadzētu aizkavēt, būt aizkavētāji, bet mēs atstājam iespēju šeit, ka varētu arī izmantot līdzīgu pieeju citu piesārņotāju uzraudzībai. Tiklīdz tas būs tehnoloģiski un tehniski iespējams, domāju, ka arī cits piesārņotājs varētu iekļaut darbības jomam. Tad, ja runājam par šo uh, kuģu izmēru. Tas ir politisks lēmums. Arī SEO ir runāts par 400 uh, tūkstošiem tonu, bet, nu, ja kāds lēmums, ko mēs pieņemsim, ir jāpatur prātā, lai tas būtu administratīvi samērīgs. Ja mēs samazinātu slieksni, tas palielinātu iekļaujamo kuģu skaitu no 55 līdz 90 procentiem, bet tad attiecībā uz CO2 tad šis skaitlis būtu tikai 10%, un tāds arī ir mūsu pamatojums un apsvērums mūsu piedāvātajiem izmēriem un skaitļiem. Tas arī ir viss. Priekšsēdētājs. Paldies, Maikl, vai jūs varētos komentēt? Jā, paldies visiem par komentāriem. Paldies arī par izteikto atbalstu. Atklāti sakot, nemaz to īsti negaidīju. Es redzu, ka jūs piekritat, ka mēs nerunājam tikai par dzelzceļu. 80% no pārvadājuma notiek pa citiem ceļiem. Arī kuģniecība var kļūt vidē draudzīgāka. Un, ja mēs izmantojam atbilstošus vidē draudzīgus pasākumus, Uh, varbūt, ka pašlaik nepastāv visas nepieciešamās metodas. Komisija minēja, ka viņi runājuši ar ekspertiem par dažādu emisiju veidiem. Un Bet es tiešām neuzskatu, ka mums vajadzētu sagaidīt tādu absolūti izmantojumu metodu. Mēs jau varam sākt arī, arī ar mazumiņu. Es tiešām neuzskatu, kādēļ mums vajadzētu šo priekšlikumu atteikt ne tikai uz Baltijas un Ziemeļjūru. Es domāju, tas ir jā, jāizno arī vidusjūrā un citvienus. Arī priecīgs redzēt, ka citas grupas Eh, man piekrīt. Man ir prieks arī par eh, Fosters kundzes pausto nostāju. Un visbeidzot, vēlējos uh, pieminēt, ka te ir runa arī par taktikas veidu, ja komisija izvēlēsies zemākus mērķus, nekā mēs esam uh, izvirzījuši, ja jūs jau atkāpieties no sākotnējiem mērķiem, tad kompromisa rezultātā samazinājums būs par 50%. Protams, ka vienmēr jau ir runa par politiku un par, par taktiku, bet ja mēs jau no paša sākuma izvirzam tik zemus uh, mērķus, uh, nekas labs nevar iznākt beigās. Ir jābūt ambiciozākiem, un es domāju, ka jums būs jāņem uh, vērā jau lietas, par ko esam vienojušies un par ko esam izlēmuši. Tas ir īstais veids, kā mēs panāksim progresu. Es priecāšos sagaidīt diskusijas, kas mums būs par šo nākotnēm. Priekšsēdētājs. Atgādinu, ka termiņš grozījuma iesniegšanā ir 3. decembris, balsojums uh, transporta komitejā ir paredzēts 21. janvārī. Tātad grozījums iesniedzam līdz 3. decembrim un balsojums paredzēts 21. janvārī. Tā. Nākamais darba kārtības projekts - vienotā Eiropas gaisa tāpa 2. Tad Mariesko kungā vārdā runās Groša kungs, un tad Sasolī kungs runās par jāsa priekšlikumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Diemžēl Marinesko kungs nevarēja mums šodien pievienoties. Viņš ir sagatavojis īsu. Uh, dokumentu. Paldies Dievam, kas nav rumāņu valodā. Dokuments ir sagatavots franču valodā. Un tātad savā nostājā viņš jau saka, ka mēs piecu gadu laikā esam redzējuši. Eh, tiešām šeit ir bijis tāds pretruns ar dalībvalstīm. Ir prezumēts, ka dalībvalsts negrib globāli virzīties uz priekšējā nozarē. Eh, turklāt ir arī argumenti, kas nākuši no padomas puses, un tie drīzāk ir administīva, un tāpēc arī mūsu referents piedāvā kādu citu pieju. Tā ir tāda pieeja no augšas uz leju, no, tas būs vecās no apakšas uz augšu pieejas vietā. Šeit ir svarīgi punkti Še, tas būs eh, uzraugošās iestādes neatkarīgums. Mēs uzskatām, ka vienotam ir jābūt šim uzraudzības orgānam. Un par eh, functional e-bloks runājot, eh, ir jākonstatē, ka šī ideja vispār jāmet pie malas, nevajadzētu ne laiku, ne naudu tērēt, un kas attiecas uz atsaistīšanu, grupu sadalīšanu attiecībā uz navigācijas pakalpojumu dienestiem, tad referents uzskata, ka nevajadzētu šeit atbalstīt tikai teorētisku pieeju, drīzāk pragmatisku un jādomā drīzāk par sadarbību papildināmību. Performants režīms šeit arī ir jāatzīmē, ka ir ka komisijas noteikti mērķi nav precīzi noteikti un ir atkal jāuzlabo sadarbību. Un šeit ir Cezara tehnoloģijas arī. Te ir jānosaka skaidri atbildība visiem. Un visbeidzot ir vēl, ir jāprecizē arī interesēto pušu atbildība. Un Cezara procesa ir jāsasaista šis darbs ar tīkla vadītāju pieju, un tas ir Marinesko kunga viedoklis. Bet ir kāda tāda personiska piezīme no manas puses. Es uzskatu, ka funkcionālie gaisa bloki nav nemaz tik ārkārtīgi um, slikts priekšlikums vienkārši no dalību valstu puses ir bijis grubas, gribas trūkums virzīties uz priekšu. Mums ir ETS noteiktie mērķi, un ja mums būtu arī skaidra funkcionālā gaisa telpas bloku īstenošana, es domāju, ka mēs būtu spējuši panākt labāku finansiālu progresu nekā ar ETS. Un es nesaprotu, kādēļ parlaments un komisija, um, kādēļ tad mums vajadzētu gluži vienkārši padoties. Es domāju, ka arī no finanšu perspektīvas šis risinājums būtu interesants, no drošības uh, perspektīvas un arī no vidas perspektīvas. Uh, tas būtu liederīgs. Mums ir tiešām jāpalūkojās, kādas būtu funkcionāla gaisa telpas bloku priekšrocības. Ir tiešām panākts ļoti pieticīgs uh, progress salīdzinot ar noteiktajiem mērķiem. Tā, pa, nākamais runātājs par EASA sadaļu šajā priekšlikumā ir Sasolī kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Um, Uh, regulu par aerodromiem, gaisa satiksmes pārvaldību un gaisa navigācijas pakalpojumiem, kā jau jūs zināt, tā ir, tie ir daļa no vienotās Eiropas gaisa telpu pakotnes. Uh, tā šis priekšums saskaitās ar gaisa drošību un arī ar Eiropas aviācijas drošības aģentūras darbu, EAS darbu. Uh, Šis priekšlikums ir ārkārtīgi tehnisks atsevišķās daļās, bet tajā ir iekļautas arī, iekļaut arī pamatprincipi par EASA vadību un pārvaldību. Tekstu būtībā varētu sadalīt divās daļās. Pirmās daļas mērķis ir nodrošināt, ka jaunie SES e vai vienotās Eiropas gaisa telpas uh, noteikumi tiek atspoguļoti gaisa satiksmes pārvaldības un gaisa navigācijas pakalpojumu jomā. Otrā priekšlikuma tā runā par to, kā tiek pārvaldīta pati un vadīta pati aģentūra. Tad saskaņā ar šo starpinstitucionālo nolīgumu par uh, Eiropas aģentūru darbību, uh, tas notiek saskaņā ar šo vienošanos. Atklāt sakot, es nevaru īsti piekrist tehniskajiem detaļām šajā priekšlikumā. Es uzklausīju gan komisiju, gan arī citas iesaistītās puses. Man radās iespējas, ka ir tāda um, vienbalsīga piekrišana par komisijas tekstu. Uh, tātad, te mēs runāju par šo regulu 216 2008, kas attiecas uz gaismas satiksmes pārvaldību un gaisa navigācijas pakalpojumiem, bet šāda vienošanās um, nebija jūtama attiecībā uz uh, aģentūras uh, vadību. Komisija piedāvāja zināmā mērā inovatīvu risinājumu, kas paredzēja aģentūras eh, re, eh, reformas, tika runāts par pilnvaru pārdali, un tad runāts par to, ka varētu noteikt to, ka EASA koncentrētos uz tātad tehniskā regulējuma un uh, drošības uh, aspektiem, bet uh, tad vietās, kur bija runa par citiem aspektiem, tad atbildīgais būt, atbildīgā būtu Eurocontrol. Mm, mērķis ir nodrošināt, lai ASA kļūtu par starptautiska mēroga um, spēlētāju gaisa satiksmes jomā un tika ierosināts arī aģentūras uh, nosaukuma maiņa, atsakoties no vārda drošība uh, aģentūras nosaukumā. Es varu piekrist komisijas nolūkam, kā aģentūrā vajadzētu spēlēt lielāku lomu, un tas arī ir tāds fundamentāls solis pretim tam, lai nodrošinātu aģentūras lomas palielināšanos pasaulē, un nav jau nekādu šaubu. Nevar nevērīgi izturēties pret uh, drošību, bet, nu, es esmu ierosinājis grozījums komisijas tekstā un es ierosinu, ka mums vajadzētu iekļaut atkal vārdu drošība aģentūras nosaukumā. Nevajadzētu aizmirst, ka aģentūrā ir divpusējas attiecības ar ļoti svarīgām, nozīmīgām valstīm pasaulē ar Singapūru, ar Kanādu, ar, ar Izrēlu. Aģentūra ir iesaistīta informācijas apmaiņā, tātad apmainās ar starptautisko lidostu uh, melnajiem sarakstiem, tāpat tā notiek arī apmaiņa ar labos prakses piemēriem. Un ir ļoti svarīgi, lai šīs darbs turpinātos, lai nodrošinātu augstāku gaisa satiksmes drošības līmeni. Tas arī ļaus nodrošināt to, ka mums ir efektīvas starptautiskās attiecības starptautiskās aviācijas jomām. Tad runājot par visu pārvaldības un vadības līmeni, komisija vēlas Tātad komisija balstās uz 2012. gada starpinstitucionālo līgumu, un saskaņā ar šo līgumu tad parlaments, padome un komisija vienojās par to, ka tiktu izmantota vienota pieeja attiecībā uz visām Eiropas aģentūrām. Un, lai gan šis nolīgums nav juridiski saistošs, tas balstās, tas tiek iz... pieeja ir individuāli katrā gadījumā. Uh, un tas ļaus panākt būtisku progresu vairākās jomās attiecībā uz aģentūru izveidi, uz to atrašanās vietu, aģentūru pārvaldību, par aģentūru kompetences jomām, par to, kā aģentūras izmanto savus resursus un tam līdzīgi. Aviācijas drošības aģentūra ir viena no vissvarīgākajām Eiropas aģentūrām uh, Un tad ņemot vērā šīs aģentūras svarīgumu, ir būtiski, ka ir iesaistījies arī Eiropas parlaments. Un es tieši es piekrītu tam, ka aģentūras direktoram vajadzētu eh, sniegt ziņojums, eh, paz, paziņojums atbilstīgi attiecīgā Eiropas parlamenta komitejā, tā lai parlaments būtu pilnībā informēts par aģentūras aktivitātēm un darbībām, uh, Tāpat arī ir ļoti svarīgi, ka aģentūras administratīvajā valdē, kur ir pārstāvēts vairākas dalību valstis, būtu jāizmanto rotācijas princips tā, lai katra dalība valsts, lai tai būtu iespēja tikt pārstāvētā uz kādu noteiktu laiku, un tad tajā pašā laikā neapdraudot arī darbības uh, kontinuitāti. Uh, viena lieta, ko vēlējos mm, Mm, izcelt, ir iespējamais darbinieku skaita pieaugums, ņemot vērā to, ka tiek pārnestas, uh, pārnest darbs no Eurokontrolu uz aģentūru. Par to rodas zināmas bažas, jo uh, aviācijas aģentūras budžets tiek izmantots kā paraugs, un tad balstoties uz to, citas aģentūras varētu pieprasīt varbūt lielāku finansējumu sev. Šo problēmu varbūt varētu atrisināt, ja viena no uh, budžeta pozīcijām, mm, tad uh, proti maksa, ko avio kompānijas maksāja par satiksmes pārvaldības un navigācijas pakalpojumiem, tad no, no Eurocontrol pārnest uz aģentūru. Un vēl viens komentārs par īstenošanas un deleģētajiem aktiem. Eh, atgādināšu, ka tie ir tehniski, eh, ir tehniski aspekti, kas ir regulāri jāatjauno, ņemot vērā notikumu attīstību un tehnikas attīstību starptautiskā līmenī. Ja kādam ir kādi komentāri, jautājumi vai grozījumi, priecāšos tos saņemt. Eh, es piedalīšos arī ēnu referentu sanāksmē, un es domāju, ka galējā uh, mūsu atzinuma versija tiks sagatavota pavisam drīz. Lielas paldies! Tagad ņemsim ēnu referentu sārakstu. Paldies Dievam, ka tie ir vienādi abiem ziņojumiem. Tad sāksim ar Danelis kungu lūdzu spiros. Paldies priekšstādā. Šis jautājums ir ļoti svarīgs gaisa sātīksmē, tieši runāja par izmaksām, eh, ko sēdz Eiropas pilsoņi. Mums ir jābūt šim sektoram tādam dzīvotspējīgam. Kādā veidā eh, jūs paskaidrosiet Eiropas pilsoņiem, ka mums ir dažādas sistēmas, ka nav attiecīgi eh, saskaņas tad, tad gan kontrols jomā, gan arī navigācijas lidojuma jomā. Eh, šī situācija nav pieņemama, un tāpēc Eiropas parlaments eh, ir diezgan lielāk um, konsensā un grib šo jauno pasākumu izmantot un um, izmantot, turpinot eh, šīs līnijas. Principā mēs piekrītam visām galvenajām līnijām, ir nepieciešams stiprināt šo likumdošanas aktu, kas ir pietiekami kompleks. Uh, Mm, ir dažas lietas, kur mēs līdz galam nepiekrītam. E, komisija grib liberalizēt šo pakalpojumu sniedzēju darbu, bet tas nav priekšlikums, kas šeit būtu pieņemams. Es atbalstu referenta ziņojumu, šeit ir jānošķir. Uh, lietas. Priekšlikums ir sārežģīts, ir grūti īstenot šos pasākums, tīpaši ņemot vērā izmaksas, tāpēc eh, vajadzētu meklēt alternatīvas priekšlikumus. Eh, EASA loma būtu jāprecizē nacionālās iestādes 9. Eh, panta konteksta un par tehniskiem jautājumiem Es gribētu runāt par 95. par 97. Eh, mm, un grozījumu, tad šeit mēs esam iesnieguši attiecīgos grozījumus ar kontekstu noteiktu. Runājot eh, par iestādēm, vajadzētu vēl vairāk stiprināt šo uzraugošo iestāžu neatkarību. Uh, un arī cilvēciskajam faktoram būtu jābūt atspoguļotam, un tas ir jāņem vērā. Tieši personāla faktori kā kriterijs ir jāņem vērā. Vajadzētu ievērot attiecīgi kapacitāti un arī Cezars sistēmas darbu. Paldies! tiešām vienoto Eiropas debesu priekšlikuma sakrā mēs bijām ļoti nepacietīgi, jo ir pārcelti termiņi, nekas oficiāli nav noticis, un es saprotu, ka komisija ir nākus klajā ar nākamo kārtējo priekšlikumu, bet pēc tam, ka pagājušā gada decembrī termiņš kaut kur pazuda, uh, un tas eh, notika pēc tam, kad visi ir parakstījuši dokumentu, kur apņēmās strādāt saskaņā ar noteikto termiņu. Kaut kas notiek, bet nepietiekami ātri. Mums vajadzētu ar vienotu debesu priekšlikumu virzīt ātrāk, ja bet sistēmas ir tik ļoti dažādas, kas ir pilnīgi nepieņemamas šajā situācijā. Jāskatās, kādu lomu varētu spēlēt e-, Eurokontrolu un jāsa. E un nevajadzētu bremzēt fabs procesus, bet, teiksim, ir kaut kāda laba sadarbības piemērs starp Franciju un Itāliju, arī tas būtu jāizmanto, lai mēs varētu tuvināties risinājumam. Man patika arī Nesko kunga rakstītais. Viņam ir radies iespējas Viņš arī piedalījās Viļņā transports konferencē, un viņš uzskata, ka FABS ir nekam nedrīkst priekšlikums, tagad nepieciešams kaut kas jauns, tas ir ļoti radikāli, vai mums eh, tomēr nevajadzētu meklēt kaut kāds risinājums, kas novest pie rezultātu, nu man tas nav jādara pēc iespējas ātrāk. Esmu runājis ar uh, Marinesku un nezinu, kāds eh, pieejas variants šeit ir labāks no augšu uz leju, uz leju uz augšu. Uh, mums ir galvenais uzdevums atrast risinājumu, kas būtu realizējams. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka Eiropas Savienība ir ļoti noraizēsies par efektivitāti. Un ir lielas valstis ar labām sistēmām, tās varbūt var aizstāt mazās valsts kaut kādās funkcijās, bet mēs gribam tādu visu Eiropas e, risinājumu. Katrai dalībvalstī ir sava jurisdikcija. Esmu pārliecināta, ka mēs varētu tiešām salikt to visu kopā un arī varētu konkrēti norādīt, kādas lomas un atbildību varētu spēlēt visas institūcijas. Sistēma ir jāmodernizē, ir jāizdara tā, lai sistēmai būtu vislabākās tehnoloģijas. Es domāju, ka ar diviem ziņojumiem mēs noteikti varēsim sakārtot šo jautājumu. Paldies, Krāmer kungs! Eva Lichtenberger entschuldigen, die war gestern Abend in einem. Es atvainojos Lichtenbergers kundzes vārdā. Vakar vakarā viņa piedalījās diskusijā par eh, ceļu maksām Vācija Tas ir pilnīgi muļķīgi, bet eh, šis jautājums ir ārkārtīgi pretrunīgs. Varbūt, ka mēs varētu nedaudz atcelt uz vēlāku laiku eh, viņas jautājumu. Es Groškungam piekrītu, tā ir ļoti laba situācija. Visi iegūst, mēsli piedalās, emisijas mazinās, drošība paaugstinās. Un ja mēs uh, nevaram izmantot šo momentu un uzlabot visiem visu, tad mums vajadzētu vispār šo veikalu slēgt, kāpēc mums komisija tad vispār ir vajadzīga. Mums eh, ir arī sarežģītāki jautājumi nekā šis, kas ir ļoti skaidrs, kur visiem būs tikai labums. Un turklāt eh, pagājušā gadā valsts jau izteica savu atbalstu. Šeit nav jautājums vairs par būtību, bet eh, drīzāk jautājums ir par to, vai Eiropa balstās uz likumu varu vai līgums joprojām ir spēkā. Un tad jau varētu parakstīties viskaut kā, mēs varam uh, vienbalsīgi eh, parakstīties eh, zem jebkāda līgumu, un, jo galu galā tas nav tik svarīgi. Mēs, es parakstos un visu un metu tālāk miskastē, bet eh, tas tā nav, un mēs apdraudēsim visu Eiropas projektu, ja mēs ne, nevirsīsim, neapsirdzināsim līdz galējai formai FABS jautājumu. Mums ir Ieržibovska kungs, kā koordinators, man ir ļoti daudz dažādas pretrunas ar viņu bet tomēr jāatzīst, ka viņš bija vislabākais cilvēks, kas labi virzīja šo fabas ideju, un viņš ir ļoti zinošajā jomā. Paldies viņam un jums arī. Un tieši tāpēc arī šis ziņojums ir tik viennozīmīgs, un uh, šis kungs ir jurists, viņš visu izpētīs. Bet tagad ir kāds cits deputāts, kas saka, ka Fābs ideja ir beigta un pagalam, bet tas ir pilnīgi muļķīgi, jo šis jautājums jau ir pieņemts. Un jautājums ir arī komisijai. Komisija, jūs varat ģenerēt 150 jauns likums eh, katru gadu, bet jums vajadzētu tomēr arī izanalizēt, kas te notiek ar šiem likumiem. Mums ir likuma varas konteksts, un ja jūs nevarat īstenot to, kas jau ir pieņemts un parakstīts, tad mums vispār jāslēdz visi tā bodiciet. Uh, Un vēl arī satiksmes pārvaldība, tas ir cits jautājums, emisijas drošība, skaidrs, ka nedrīkst tāda būt rindas, mums viss ir jāizdara jau savlaicīgi, tas ir jādara gan ceļu, gan dzelzceļu sektorā, un tāpat arī tas attiecas uz lidojumiem. Un kāpēc mēs nevaram izdarīt? Kaut galā mums ir finanšu krīze, un ar šiem funkcionālajiem blokiem mēs varētu gan ietaupīt gan naudu, gan darba vietas. Droši vien visu kārtos atkal kārtējo reizi nacionālā līmenī, un tas izmaksās atkal liekas naudas. Mums vajadzētu tomēr virzīt FABS eh, ideju jāatbalsta Fabs ar visiem spēkiem. Paldies, Fosters kundze! Paldies, eh, priekšsēdētājs. Šajā konkrētajā gadījumā es izņēmumu kārtā piekrītu Maiklam. Mēs ļoti labi atceramies manu pašu dzīves ziņojumu, tas arī bija par to pašu Čāržiem Bovska kungs laikam tika atlaists. Viņ, viņš kaut kur pazuda. Īsnībā viņš bija ļoti labs uh, sabiedrotais. Kas noticis ar mūsu labo kolēģu Georga komisiju? Kur jūs viņu likāt? Es uh, piekrītu katrā ziņā, ja es runāju no apvienotās karalists viedokļa, mēs esam atbalstītāji gan Singleskai, gan Cezāru, mēs to virzam uz priekšu, mēs atzīstam visus šos iegumus, par kuriem ir runāts gari un plaši. Labums gan ir zaļai darba kārtībai, konkurence, ir, konkurence arī labums noteikti jārestruktūrē šī ārkārtīgi biezā gaisa tāpa. Runājot par Marinesku ziņojumu un komisijas priekšlikumu Ļoti daudzas lietas ir labas, tomēr ir problēmas. Mums ir arī grozījumi tāpēc par NSA, bet ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt, lai šos pakalpojums dienas atbalstītu kopsieru to zinu, bet par FABS. Šeit laikam nedaudz nepiekritīšu. Man tomēr nedaudz uztrauc daži arī nesko grozījumi. Ir ļoti sarežģīta gan šī situācija. Te ir bažas, vai mēs kaut kādā veidā nemainām šeit terminoloģiju, vai tas palīdz. Arī viņa viedokļi ir īpatni. Mēs apvienotā karalistē no apakšas uz augšu gribam darboties. Tas nav perspektīvi pāba veidā. Varbūt, ka ir daži dalībvalstis, kam labāk no augšas uz leju. Neviens nezin, kur tas sāks un kur tas beidzas, apakšā vai augšā. Jābūt daudz vairāk tādu centienu no dalībvalstu puses Es nedomāju, ka dalība valsts fokusēs to pietiekami. Kaut gan jāsaka, ka šeit ir tāda situācija, kur visi tikai iegūst. Mēs strādāsim ar grozījumiem. Paldies Marinesku par lielo darbu. Sastorīkungs, kas ir šodien šeit. Sasolīkungs. Um, tas arī ļoti svarīgs ziņojums. Um, tas arī ir ar grozījumiem. Bet runājot par aģentūras nosaukumu, tā ir drošības aģentūra, tā ir noteikti pienākumi. Nevajadzētu manipulēt tur ar šo nosaukumu, un, un tas ir bezjēdzīgi. Tad par valdi. Es saprotu, ka valdē ir daudz cilvēku, kad trīs, un nu, tagad samazināt uz pieciem. Es, tas nav pieņemams. Es personīgi ne, nevar iedomāties kādu valdi, kur mēs nevarētu garantēt apvienotās karalists intereses. Tad es nesaku, ka tur jāliek uzreiz konkrēts cilvēku skaits šajā valdē, bet katrā ziņā valdē ir jābūt lemtspējīgai, pietiekam lielai ar attiecīgo zināšanu aptvērumu. Uh, nevarētu atstāt piecus cilvēkus, lemt par visu. Šie pieci tagad pieņems lēmums, kas pieņems lēmums, kas attiecās uz milzīgo gaisa telpu un tā tālāk un tā joprojām. Es Olī kungam paldies. Tad daži grozījumi būs, bet visbeidzot ir par abiem ziņojumiem. Šī deleģēto aktu izmantošana. Atkal šis jautājums paceļas. Ir atsevišķi gadījumi, kad deleģētie akti varētu būt izmantojami, bet no mūsu viedokļa raugoties ir arī daudzas lietas, kur deleģētais akts galīgi nedara. Un tāpēc ir vajadzīgi īstenošanas akti, kur, piemēram, citas starpā komisija nedrīkstēs ieviest kaut ko jaunu no savas puses, iepriekš neapstiprinot to pie dalībās, ja varbūt te ir komplicēta joma, ka dalībās tie ir kaut kas sakāms. Uh, Lūk, šī viela pārdomām no manas puses. Liels paldies referentiem, mēs gatavojam savus grozījumus un ļoti ceram, ka šie jautājumi virzīsies uz priekšu nedaudz dinamiskāk tagad nekā tā tas ir bijis pagātnē. Paldies! Paldies, Elka Drāvī kungs! Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu papildināt to, ko kolēģi jau teica iesākumā. Ja jo nu, tiešām mums ir problēma ar likumdošanas aktu izpildi. Mēs jau par to bieži esam runājuši. Par likumdošanu ir nobalsots, bet praktiski uz vietām nekas nemainās, nekas nenotiek. Nekas nevirsās uz priekšu pietiekam ātri. Un arī tas nevairo uzticību. Un par dalībvalstīm, kuru labā mēs slēdzam šos nolīgumus. Ir atsevišķas valstis, kas varbūt vēlas bloķēt, te rodas problēmas, tāpēc arī mēs lasam šo komisijas priekšlikumu ar zināmu interesi skar jomas, kas ir interesants, un arī dažādus šķēršļus uh, izskaidro šis priekšlikums, uh, lai kliedētu kaut kā neusticēšanos attiecībā uz gaisa tāps kontroli. Man ir divi jautājumi. Vispirms, uh, tas viss, kas ir saistīts ar ienākumu sadali. Tieši gaisa kontrolas jomā, kas ap kontrolētājiem ja mums ir līdojums, attiecīgi, lai būtu lielāka efektivitāte, lai tas notiktu ātrāk, ir nepieciešams to organizēt. Nevajadzētu šeit būt kaut kādai neusticībai. Nu, mums jāmeklē risinājums, tāpēc es domāju, ka komisijai vajadzētu koncentrēties uz konkrētiem priekšlikumiem, jo neust neusticība, eh, tā traucē labai sadarbības organizācijai. Un otrs punkts. Mums vajadzētu iesaistīt arī darbiniekus, lai būtu uzticēšanās arī no cilvēku, kas um, strādā pusē. Šeit ir noteikti ietekme uz personisko dzīvi un situāciju, un šeit arī komisija varētu rīkoties proaktīvāk. Ļoti ceru, ka tas tā būs, ka varbūt samierināšanās sārunās būs kāds risinājums, un tad mēs varbūt varētu radīt šo labo gribu. Tātad man šie divi jautājumi - ienākums atdali un personāla situācija. Un visbeidzot, par priekšlikumu vēlreiz no manas puses. Es uzskatu, ka, ka tur ir labi elementi, mazāk sliktu, ir jautājumi par sadalīšanu, pakalpojumu vai dienestus atdalīšanu. Bet um, komisija ir strādājusi pietiekami, atsevišķas kontrolas sistēmas ir labāk integrētas, labi strādā, visi ir apmierināti. Un šāda integrācija varētu radīt, zinām, apmierinātību, tomēr ir arī problēmas, kas jāatcina. Paldies! Very much. Paldies! Arī no savas puses gribu pavisam īsi izteikt pāris komentārus. Es piekrītu Elka Drauja kungam un it īpaši viņa pēdējā komentārā. Uh, pastāv problēma, un Eiropas Savienībā tas tagad ir kļūst par tādu modes vārdu - atsaistīšana, unbundling. Tātad SNCF uh, apmeklētāji noteikti zinās, ka mums tagad notiek atsaistīšana dzelzceļos un notiek arī atsaistīšana vai atdalīšana aviācijā. Un es domāju, ka te ir problēma, jo es nezinu, kur mēs novelkam līniju robežu, tātad kas ir kritiski svarīgs drošībai, piemēram, runājot gaisa mm, satiksmes izteiksmē un nē, piemēram, nolaišanās sistēmas ir eh, pilnīgi neatņemama lidmašīnas uh, darbības sastāvdaļa, teiksim, sliktos uh, laika apstākļos un gaisa uh, satiksmes kontroli, teiksim, nu tie ir pilnīgi divi neatņemami, neatdalāmi elementi, bet ja tagad te to atdalīs, kas nu notiks? Otra lieta, arī Elka Drāvi un citi kolēģi minēja, tas ir darbinieki. Elka Drāvi kungs ir bijušais diplomāts, un viņš ļoti diplomātiski izteicās, kādas ir darbinieku sajūtas es izmantotu vairāk vārdu naidīgums, nevis bāžas, jo darbinieki ir ļoti naidīgi noskaņoti pret priekšlikumiem, kas nāk no komisijas. Mums šis jautājums ir tādā reālā veidā steidzami jārisina, jo ja darbinieki būs naidīgi noskaņot, tad mēs zinām, kas būs tālāk. Viņi veiks, eh, uzsāks dažādus streikus, jo viņiem būs sajūta, ka tas vienkārši ir jādara. Francija iespējams būs pirmā, parasti mm, Francija priekšgājais šajā ziņā, bet um, būs. Um, tikai pastiprināsies šis naidīgums un draudīgums starp dažādām pusēm, un es domāju, ka ir nepieciešams steidzīgi rīkoties. Jākontaktējas ar visām iesaistītajām pusēm, un īpaši ar eh, šai jomā nodarbinātiem. Otrs komentārs par eh, Sasolī kunga ziņojumu. Tātad nosaukuma izmaiņa, vai tas kaut ko mainīs? Drošība ir eh, ļoti svarīgs jautājums EASA, un tāpēc es mm, ļoti novērtēju arī, ka certifikācija mm, te tiek iekļauta. Nezinu, vai nosaukums tiešām ir jāmaina. Viena lieta, kas gan man satrauc, ir šī izpildu valde, vai kā mēs to saucam. Uh, Var, protams, izveidot vēl vienu līmeni, bet eh, man liekas, ka būs liela cīņa par to, kurš galu galā nonāks šai izpildu valdē. Ja būs izpildu valde ar pieci cilvēku sastāvā, tad Vācija, Francija, Anglija. Vai tad viņi, teiksim, atteiktos eh, no savas vietas, lai kāds cits no viņiem būtu šajā valdē? Uh, Mēs Franciju un Vāciju nevarējām panākt, lai viņi darbotos kopā par funkcionāliem gaisa blokiem, un tad nerunāsim vispār par sēdēšanu blakus šajā valdē. Un ja valdes struktūra ir tāda, kāda ir tā šobrīd, 32 vai cik tur cilvēki, varbūt, ka tā ir liela, bet vismaz visi ir pie galda, un katrs tad ir atbildīgs arī par attiecīgi pieņemtajiem lēmumiem. Un tad viņi nevar pateikt, nē, tas nebija es, tie bija tie nejaukie vācieši, kas to visu izdarīja, vai tie nejaukie francūži vai nejaukie angļi. Tā tad mums ir ļoti nopietni šis jautājums jāizsver. Jā, sākot nevarētu tā kā šķist, ka 32 ir ļoti daudz, ka šo ciparu vajag samazināt. Es saskatu loģisko jēgu, bet jāsaprot, kādas varētu būt sekas, ka atdalīsies lēmumu pieņemšanas process no atbildīguma, trūkst atbildīguma un atbildības uzņemšanās par lēmumiem. Tā kā, nu, tas tāds komentārs no manas puses, ko gribu pievienot šajā diskusijā. Baldvin kungs no komisijas, lūdzu. Labrīt visiem, atvainojos, ka nedaudz kavējos arī mana balss ir nedaudz uh, cietusi, bet katrā ziņā es uh, saprotu, saņem ļoti spēcīgu signālu no šīs komitejas, uh, un mēs novērtējam jūsu nostāju. Ne tikai šeit komisijā, bet arī attiecībā uz visu nozari, jā, ir jārīkojas ātrāk, dziļāk un iedarbīgāk. Paldies par pārdomātiem un konstruktīviem abu referentu iesniegtiem grozījumiem, tā ka es domāju, var atbildēt samērā īsi, bet varbūt nu, nekad nav pietiekami īsi. Sākšu ar Sasolī kunga uh, komentāriem. Tātad vēlreiz atkal paldies par uh, cītīgo darbu šajā dosjē. Esam saņēmuši interesants priekšlikums. Uh, arī attiecībā uz uh, darbiniekiem, kas uh, ir saņēmuši Uh, ieņēmums balstoties uz dažādām nodavām un maksājumiem, tāpat arī aģentūras. Aģentūrām būtu jāspēj saņemt subsīdijas, lai tās varētu padarīt elastīgākus savus ieņēmumus šajos ļoti grūtajos laikos. Arī tā, mūsuprāt, ir ļoti laba ideja. Par visiem komentāriem, kas ir izteikti. Tātad mēs, protams, uh, daram to visu kopīgās pieejas ietveros. Jā, dažkārt, uh, nu, viens risinājums nedara visiem, bet jāsaka, mēs e, vienojāmies par kopīgo pieeju starp parlamentu komisiju un padomu, tā ka zināmā mērā visi esam e, par, atbildīgi par to, lai tagad nu, šis viens izmērs darētu visiem un vajadzētu būt racionāliem, izsakot savas idejas. Es uzklausīju īpaši Fosters kundzes teikto par trešo apsvērumu par delģētajām pilnvarām, un mums ir pirmais grozījums saistībā ar to. Mēs uzskatām, ka mums ir jāpieturās pie savas nostājas un jāsat glabā standarta apsvērums, procedūra deleģēto aktu pieņemšanai ļoti skaidri noteikti 290. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību un tālāk arī izskaidrots komisijas paziņojumā un arī kopīgajā izpratnē. Tā ka negribu mazināt to, cik svarīgas ir konsultācijas ekspertiem. Nu, te tādas norādes ir kā tik minētas. Es domāju, ka šīs konsultācijas ir ārkārtīgi svarīgas, tā ir mūsu standarta prakse, un mēs tiešām ņemam vērā viņu viedokļus. Tā, ka nedomāju, ka praktiski, nu, te būtu kaut kāda īpaša atšķirība varētu rasties par valde vai valdēm. Varbūt, ka te ir bijusi, zinām, nesaprašanās. Mēs saglabāsim vadības valde, tātad tā pieņems lēmumus uh, attiecībā uz jāsa darbības vadību, tātad šie 32 locekļi tur būs. Uh, doma, ka varētu tikt radīta jauna izpildu valde, un tā jāsaka, ir standarta procedūra visām aģentūrām. Mēs vienkārši gribam palīdzēt uh, aģentūras efektivitātei. Tātad viņi saglabā, viņi sadar, viņi, viņi uh, izstrādās jautājumus, sagatavos dažādas jautājumus šai plašākai uh, vadības valdei. Un varbūt, ka situācija nebūs tik eksplozīva, kā jūs priekšsēdētāji baidaties, un varbūt, ka varētu nodrošināt rotāciju šajā piecu cilvēku uh, izpildu valdē. Tātad varbūt, ka viņi vienu gadu ir šajā izpildu valdē un atkal citu gadu citā pozīcijā. Varbūt tas būtu pieņemamāk. Pār aģentūras nosaukumu. Uh, te tika izteikti daudz interesanti komentāri. Mēs pilnībā piekrītam, ka uh, Aģitīvas pirmais un galvenais uzdevums ir drošība. Tas ir noteikts pamatregulā, pantā 2.1, un tā tas arī paliek. Mēs to visu ļoti spēcīgi atbalstam, bet tagad, piemēram, vidas aizsardzība kļūst ļoti svarīga, tāpat arī ATM attīstība. Tātad praktiskā ziņā mēs vienkārši aprakstam to, kas jau pastāv. Komisijas ambīcijas ir ļoti lielas attiecībā uz JAS attīstīt to tālāk aģentūru, bet principā šī jau tagad ir tapus par tā diezgan plašu aģentūru, un Sasalīkungs izteica labus komentārus par to, ka mm, JAS ir jau tāds ļoti spēcīgs spēlētājs aviācijas jomā, nestoties to, ka to nesauc par federālo drošības aģentūru. Mēs katrā ziņā gribētu saglabāt to, kas ir rakstīts mūsu priekšlikumā, kas rakstīts, kur ir rakstīts Eiropas Savienības uh, aviācijas aģentūra, uh, un uh, Tas jau neizslēdz to, ka aģentūra darbojas ļoti daudzās dažādās jomās. Katrā ziņā vēlreiz paldies uh, parlamentam, deputātiem. Es domāju, ka mums ir ļoti mazas viedokļu atšķirības par Marinesku kunga komentāriem. Jāsaka, mūs apmierina lielais vairums ierosināto grozījumu. Tie ļoti līdzsvaroti, reāli, varbūt pāris jomās esam gājuši tiešām tūlā, pārāk tālu, un ambīcijas, jā, varbūt, ka tur mēs negājām pietiekami tālu. Un uh, mani komentāri būs mazāk varbūt par politiku, varbūt vairāk par formu un metodu, un pavisam ātri iziešu tam cauri kādām piecām, sešām jomām un atbildēšu dažiem citiem komentāriem par definīcijām. 14, 15, 16, 18 grozījums mēs domājam, ka ierosinātās definīcijas, kā esam izstrādājuši, Eh, saskaņotu tās ar IKO lietotajām definīcijām. Nē, es atvainojos, saka runātājs, es pats te jaucos. Tagad es eh, teikšu no sākuma ierosinātie grozījumi, tuvinātu mūsu IKO. Un jautājums ir, kāpēc, mēs, kāpēc mūsu prāks atšķirās. Kad mēs pieņēmām šīs definīcijas 2004. gadā, mēs nedaudz mainījām dažas no tām definīcijas. Uh, ir tikušas lietotas nu jau pēdējos desmit gadus, uh, ir dažādi papildus noteikumi. Ja mēs tagad iesim atpakaļ un mainīsim, nestoties to, cik juridiski pareizi būtu šīs definīcijas, tad uh, Man ir teikts, ka tam varētu būt neparedzamas juridiskas sekas, tāpēc es gribētu saglabāt vecās definīcijas, ir tīpaši attiecībā uz 14, 15, 16 un 18 pantu. Tātad tur es ļoti skaidri gribētu paust mūsu pozīciju. Par 27. grozījumu, kur runāts par jāsas lomu eh, un nacionālajām struktūrām, eh, šī ir jauna funkcija, jauna struktūra, neesam pret to principā, bet vienkārši rodas jautājums, vai tad nevajadzētu attiecīgi grozījumu eh, EASA eh, regulā 216 un varbūt vajadzētu precīzi noteikt, kā šī kreditēšanas sistēma darbotos. 65. grozījums tur ir runa par EASA lomu, eh, kā pārraudzīšanas aģentūrē mēs saprotam, kas te ir domāts. Un doma ir koncentrēties uz jāsas lomu, uzraugot pārobežu pakalpojumu sniegšanu. Atkal te nav pēc principa, pēc domas uh, iebildumu, bet uh, mutual recognition, savstarpēja atzīšana, savstarpējas atzīšanas certifikāta un šīs certifikācijas pārbaude, kas bija sākotnējā priekšlikumā, mēs šo ideju gribētu atpakaļienes tekstā. Un jāizsver, vai iesas loma uh, pāraudzībā atbilst iesas pamata regulai. 78. grozījums par to runāja vairāk runātāji. Tas ir jautājums par Uh, atbalsta pakalpojumu sniedzējiem. Jūs teicāt priekšstādātāju unbundling atsaistīšana. Mēs, uh, jā, es piekrītu, šis jautājums rada ļoti daudz strīdus un problēmas, un varbūt, ka nav īpaši labs apraksts vai definējums tam, ko mēs paredzam šeit darīt. Bet 76. grozījums šīs idejas mūs nedaudz satrauc. Tas, manuprāt, mūs tā kā velk pārāk uh, atpakaļ ambīciju ziņā. Uh, Mēs runājam par juridisku atdalīšanu pamata un atbalsta pa, pakalpojumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs turpinam kopīgu pakalpojumu sniegšanu, tad jauniem ienācējiem tirgū būs grūti uh, nodrošināt galvenā uh, nodrošinātāja pakalpojums. Mēs uzskatām, ka šis ir svarīgs, principiāls punkts. Uzskatām, ka tas būs fundamentāli svarīgs, lai vienotās debesis darbotos, un uh, to taču vēlas arī šī komiteja. Un, ja jūs gribat un uzstājat uh, uz šo 78. pantu, ja es te varētu vēl nākt klajā ar papildus grozījumu un attīstīt šo grozījumu tālāk un iekļaut arī normu, ka jāņem vērā uh, konkurences aspekts with a view to choosing financially and qualitatively the most beneficial provider, ja mēs šādu te tekstu redakciju varētu iekļaut, varbūt, tad man liekas, ka jūsu grozījums kļūtu nedaudz skaidrāks, ja jūs tomēr uzstājat un gribat nodrošināt šo kopīgo pakalpojumu sniegšanu. Joint Service Provision. 95. grozījums uh, uh, īstenojamība un uh, masterplāns mēs nesen pieņēmām īstenošanas noteikumus. Uh, lai īstenot tieši par ko tur runa, bet katrā ziņā ir jābūt pilnīgi skaidriem, ka mēs iekļaujam Cēsāru visā pilnā apjomā, un ja mēs varētu svītrot vārdus baseline, kas attiec tikai uz mazu daļu no Cēsāra darbībām. Un par detalizētākiem punktiem svītrot uh, revīzijas nozīmētās iestādes, mēs saprotam, uh, kāpēc tiek minēts šādu iestāžu nozīmēšana, lai viņam būtu piekļuve uh, uzskaitei. Bet, ja jūs te kaut ko svitrosiet, kaut kas tik zaudēts, varbūt, ka bez nolūka. Varbūt tiesības uz pieeju uzskaitai, right of access, un varbūt mēs varētu sākt National Aviation Authorities shall have the right of access to, un tā tālāk rakstīt. Uh, Es te tagad jau iedziļinos lielās detaļās, bet tik tiešām um, daudz kas ir izvietējis no šīm diskusijām, un es gribētu sniegt uh, atbildes par FABS, par šiem uh, funkcionāliem blokiem, par tiem runāt. Jūs priekšstādātājiem Aizner kungs, uh, Groša kungs, Fosters kungs, man liekas, ka visi atsaucās, un mēs pilnībā piekrītam, kā mums ir FABS jāvirz uz priekšu. Noteikti. Pēdējo mēnešu laikā Un arī gadu laikā esam dzirdējuši tādas ļoti būtiskas bāžas no šīs komitejas. Un dažkārt arī tāda ļoti lad, radikāla kritika attiecībā uz FABS. Un es principā pozitīvi vērtēju šo spiedienu. Tas, manuprāt, ir bijis ļoti nozīmīgs, lai mēs uh, uh, saprastu, ko nozīmē šie FABS un, un, un ko tie dos. Tā tad aicinu atkal šeit neizliet bērnu kopā ar ūdeni no vanniņas. Uh, Runājot par uh, šīm juridiskajām personām, pie šīs idejas ir jāpiestrādā, bet katrā ziņā es novērtēju jūsu politisko spiedienu un arī juridisko spiedienu attiecībā arī uz uh, sankcijām. Tāpat arī FABS uh, un Centrālā Eiropa. Uh, interesanti, kā tur darbs risi, virzīsies. Un Jaržembauska kunga vēlmes un jautājums, kur ir uh, Jaržembauska kungs, es viņu nesen redzēju, viņš ir dzīvs un jūtās labi, viņš nav kaut kādā komisijas uh, cietuma cellē, viņš uh, tā teikt darbojas ar pilnu jaudu, un es teikšu, ka jūs pēc viņa taujājāt, viņš netika atlaists starp citu, tā kā būsim pilnīgi skaidri, viņa līgums eidās, viņa līgums mm, attiecās uz fabs izveidošanas fāzi, un uh, Viņš, te, viņš veica pirmklasīgu darbu šai jomā, un es eh, pateicos eh, viņam, un es domāju, ka mēs visi esam ieguvuši no viņa eh, padomu un zināšanām šajā jomā par darbiniekiem un visu šo sociālo pīlāru. Piekrītu daudz kam, kas ir teikts, lai kādu apzīmē mēs izmantotu attiecībos darbiniekiem un darbinieku apvienībām un kā viņi jūtās par vienotām debesīm. Un, mums jābūt diezgan tādiem dumiem un naiviem, lai nesaprastu, ka, jā, šis vārds varētu būt naidīgums, bet, manuprāt, viņi prasa, viņi liek tādu konstruktīvu spēcīgu spiedienu uz visu šo procesu. Mēs saprotam, ka būs noteikti ietekme uz mūsu ierosināto sistēmu un saprotam arī šo naidīgumu, cenšamies uz to reaģēt. Streiki, kādi notika jūnijā un oktobrī, uh, Jāsaka, tie nepalīdz nekādā veidā. Tas nepalīdz ne sistēmas uzticamībai, ne arī dažādiem argumentiem. Rīt vispār mums būs darba sesija par eh, sniegumu ar dažādām asociācijām. Tur mēs centīsimies iesaistīt uh, aviolīnijas un darbiniekus un darbinieku organizācijas un raudzīties tātad, kā ir ar šo sniegumu, šo izpildi. Mums ir jau formālie procesi uzsākt vienotā debešu debesu komitejā mēs gribam, lai tik likts uzsvars uz izmaksu efektivitāti un par to, cik efektīvi var būt FABS un vispārējie jautājumi, bet mēs gribētu dzirdēt no uh, uh, aviolīnijām darbiniekiem, tātad kas viņiem būtu pieņemams, ko viņi varētu atbalstīt. Tātad no viņiem pašiem tieši dzirdēt. Atvainojos, ka runāju ilgi, bet katrā ziņā esmu pateicīgs jums par abiem ziņojumiem. Un, uh, esam saņēmuši ļoti daudz pozitīvu atbalstu. Paldies! Paldies! Es nezinu, vai es esmu Olīkungs, jūs vēlatos vēl ko izpiebilst? Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikt paldies kolēģiem un arī komisijas pārstāvim par paveikto darbu un paldies jums par komentāriem. Jo šie komentāri ir ļoti būtiski un mēs tos arī eh, iekļausim un izmantosim grozījumus sagatavoša, grozījumu sagatavošanā. Gribētu tikai piebilst vēl ko. Mēs vēlamies, lai aģentūra būtu spēcīga aģentūra. Mēs vēlamies, lai tajā būtu kopienas pārvaldības sistēma, jo uzskatu, ka, ja runa ir par Eiropas aģentūrām, tad ir jāmēģina nodrošināt to, lai valstu pozīcijas nebūtu pārāk spēcīgi, spēcīgas, jo tas a, apdraud visu šo aģentūras un a, kopienas garu. Bet es pārliecināts, ka mums izdosies atrast pareizo a, līdzsvaru aģentūras darbībā un efektivitātē. V varbūt te es nedaudz eh, tad arī ievirzos Marinesku kunga aptvertajā jomā, eh, bet jā, mēs vēlamies izmantot funkcionālos darba, da, gaisa blokus, un tad, ja runājam par izpildu uh, valdi, mēs drīzāk runājam par izpildu komiteju un administratīvo valdi, un administratīvā valde uh, izveidot noteiktu izpildu komitejas e, izveidi. Mūsu ierosinājums būtu tāds, ka komitejā būtu četri locekļi vai arī tad uh, iespējams arī vairāk. Protams, ir ārkārtīgi grūti ieviest šo kopienas garu ja, aģentūrā, kurā ir 32 dalību valsts. Tomēr, jebkurā gadījumā esmu pārliecināts, ka mēs spēsim sadarboties un atrast visatbilstošāko iespēju, bet ir uh, jāpaturprātā mūsu izējas punkts visā šajā pasākumā ir tiešām jāstiprina kopienas gars. Uh, vēl kāds aspekts. Es uh, varbūt ne obligāti piekrītu komisijai tajā ziņā, bet varbūt par to mēs varam parunāt tuvākajās pāris nedēļās. Tomēr varu pilnībā pievienoties Fosters kundzes teiktiem un arī priekšsādātāju teiktiem. Uh, iespējams bija kāds pārpratums. Es esmu konservatīvs, un es tiešām vēlētos, lai vārds safety drošība tiktu iekļaut aģentūras nosaukumā. Tieši tādēļ es arī ierosināju grozījumu. Vārds drošība tam noteikti ir jābūt iekļautam aģentūras nosaukumā, jo tas nodrošina tādu ietvaru, kurā darbojas visas 28 valsts. Tas nodrošina priekšnosacījumus, lai dalībvalsts varētu aizstāvēt drošības mērķus un darboties šo mērķu uh, vārdā. Un es tādēļ uzskatu, ka uh, nosaukumā būtu jāiekļauj vārds drošība. Paldies visiem, un esmu pārliecināts, ka nākamo nedēļu laikā mēs spēsim veiksmīgi sadarboties. Paldies. Priekšsēdētājs Fosters kundze, vai vēlties vēl ko piebilst? Pavisam ātri. Jā, pavisam ātri. Tas ir komentārs par valdēm. Jā, cik saprotu, jā, es piekrītu, 32 galvenā valde, bet jau ir izstrādāta sistēma, kur ir 10, 12 lielākās valstis, jo mazajās valstīs nav pārāk daudz resursu, bet jau pastāv tāda mazāka struktūra, tad tas ir 10, 12 cilvēki, kuri strādā pie jautājumiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu būt pārāk preskriptīviem, jo piecu locekļu rotācija tas nebūtu pārāk efektīvi, ir jānodrošina konsekvence, un, visticamāk, tāda jau pastāv esošajā modelī. Paldies! Paldies, priekšsādātājs saka, Baldīgums, vai vēlties vēl ko piebilst? Uh, jā, varbūt aiztaupīšu mums tādu apjukumu nākotnē. Valde, uz ko atsaucās Fosteras kundze, šī valde saucās FABS, neticēsiet. Tad viņai tas saīsinājums par uh, attiecas administratīvo pārvaldu. Tad pastāvēšana mazāka struktūra. Uh, domājot par nākotni, mēs, protams, varam apsvērt iespējas. Tas, ko vēlamies panākt, ir stiprināt sagatavošanās procesu, stiprināt sistēmu. Mēs nevēlamies mazināt dalību valsts spēlēto lomu, un šī loma ir vajadzīga administratīvajā valdē. Rotācijai nav jānotiek katru gadu. Es piekrītu jums par kontinuitāti un konsekvenci. Ir iespējami dažādi risinājumi. Paldies. Priekšsēdētājs. Uh, Nu jā, dalību valstis mm, nu, ir pašām savi stingri uzskati, kam vajadzētu atrasties kurā valdē. Labi. Tātad termiņš grozījuma iesniegšanai ir 26. novembris, apsvērumi tiks izskatīti 17. decembrī un balsojums transporta komitejā 30. janvārī. Tātad termiņš grozījuma iesniegšanai 26. novembris. Nākamais darba kārtības punkts ir Lichtenbergeres ziņojums par regulu par iekšzemes ūdens ceļos transportēto preču statistiku. Eva, vārds jums. Paldies! Jautājums par statistikas datiem varbūt izkla, izklausās pēc tādas sausas tēmas, un tā varbūt nav pārāk arī populāra tēma, bet ir ārkārtīgi svarīgi izveidot, nodibināt pamatu nākotnes politiskajām diskusijām. Komisijas priekšlikums sevi uh, ietver ļoti daudz uh, deleģēto aktu iespēju, un tam mēs nevaram piekrist uzskatām, ka komisija ir devusies par uh, tālu šajā priekšlikumam. Man bija svarīgi, jo te mēs nerunājam tikai par uh, krāvu transportu, uh, iekšzemes ūdens ceļu kontekstā, mēs runājam arī par pasažieru uh, satiksmi, pašas pasažieru pārvadājumiem, un šī iemesla dēļ uzskatu, ka Tātad piemērojumu vajadzētu attiecināt arī uz kruīzi kuģiem, uz prāmjiem, jo, piemēram, Donavā aizvien pieaug uh, prāmju un kruīza kuģu uh, pieaugums. Un tad šāds pieaugums ir vērojams arī dažās citās vietās. Uh, bet ir skaidrs, ka mums ir jāpievērš šim jautājumam, jāapskata infrastruktūra, ostas un tā tālāk. Ja runājam par infrastruktūras aspektiem, es domāju, ka to um, svarīgums tikai aizvien pieaugs. Tad ir jādomā par tiltiem, par uh, termināļiem. Un šīs lietas būs nepieciešamas un mums būs vajadzīga informācija par to, vai pastāv pieejamas ostas, vai ir uh, savienojumi ne tikai ar uh, sauzemes ceļiem, bet arī ar dzelzceļu. Mēs esam runājuši par pieejamo aprīkojumu un infrastruktūru dažāda veida degvielas ieguvēju Uh, iekšzemes ūdens ceļu kontekstā, un visa šī informācija, tā ir jāapko, jāapkopā. Mums ir jādomā arī par tehniskajām izmaiņām, vai patiešām ir reāla tendence, un uh, kuģi paliek tīrāki un drošāki, un ja tā nav, tad mums ir jā, uh, jāpadomā un jāapzina arī, kāds ir izmaiņu ātrums. Uh, Pavisam nesen parlamentā bija uzklausīšana, kurā mēs apspriedām piekļuves jautājumus un sasaisti ar klimata pārmaiņām. Tika diskutēts par to, ka ledāju kušana rada aizvien dramatiskākas izmaiņas upju ūdens līmenī, jo īpaši Reinā un Donavā. jo ledāju sniegtais bufera efekts aizvien samazinās. Un tas nozīmē, ka tiek, mēs piedzīvojam būtiskas izmaiņas ūdens līmenī. Un es domāju, ka šī problēma tikai kļūs aktuālāka nākotnē. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, lai nepieciešamie dati būtu pieejami, lai mēs varētu veidot plānus nākotnē. Tie ir visi komentāri no manas puses. Paldies! Paldies! Dantāna kungs, gro... vārds jums. Nē, Groša kungs, paldies priekšsēdētājiem. Lielas paldies arī referentēm. Tagad esmu aicināts eh, sniegt jums atvainošanos Dantāna kungā. Franciska viņš ir norādījis, ka viņš piekrīt kolēģei, pasakās viņai par darbu, un Dantāna kungs ir arī ļoti ieinteresēts tajā, lai tiktu sniegti dati par pasažieriem, bet kopumā tiek izvirzīts jautājums. Tad, ja runājam par statistiku, ir jānodrošina, lai mēs pārāk nenoslogojam nozari, lai neradītu trīs vai četras struktūras, kas apkopo datus, lai neradītu lieku administratīvo slogu, skaidri jānosaka, kādas ir atbildības jomas. Uh, un jānodrošina, ka visa šeit, šajā regulā izvirzītās prasības ir liederīgas. Varbūt ne obligāti visām, visai informācijai ir jāiet cauri komisijai. Komisija iespējams ir arī citādāk veidi, kā apstrādāt informāciju. Katrā gadījumā ir skaidri jānodrošina, lai mēs nepārslogotu cilvēkus, lai nebūtu uh, dubulta datu apkalp, apkopošana. Un runājot par komitoloģiju, tiek norādīts, ka ir svarīgi, lai parlaments uh, turpinātu savu eh, stingro iesaistīšanos šajā ziņā, tam tāna kungs piekrīta referentai. Tā, paldies. Paldies, tagad mēs esam jaunajā metodē, kam mēs deliģējam noteikts uzdevums, bet eh, mums ir atsevišķi ierosinājumi referentam. Ir lietas, ko mēs nevaram atbalstīt šajā konkrētajā gadījumā. Šeit nav tikai runa par statistiku attiecībā uz eh, preču pārvadājumiem, bet ir arī pasažieri un padome, eh, arī par to tika runāts, mēs varētu atbalstīt šo pieeju attiecībā uz to, ka ir jābūt vienotam datu apjomam attiecībā uz dažādiem eh, pārvietošanās veidiem, dažādiem transporta veidiem. Es domāju, ka par šo ārējo darbu mēs varētu atbalstīt komisija. Protams, būs grozījumi, un mēs atbalstīsim tos. Jā, vielen dank. Äh, danke an die Berichterstatterin. Jā, paldies! Liels paldies referentē Lichtenbergers kundzei. Arī, es, arī mēs uzskatām, ka tā ir laba doma izmantot šo iespēju un uzlabot situāciju. Protams, mums vajadzētu izvairīties no liekas loga radīšanas uzņēmumiem, bet es piekrītu, ka dati ir nepieciešami, ir jau tagad pieejami atsevišķi dati, bet ir svarīgi šos datus apkopot. Un tādā veidā mēs varētu veicināt arī savstarpējo sadarbību. Mēs vēlamies optimiz, nodrošināt optimizāciju. Mēs vēlamies uzlabot iekšzemes ūdens ceļu satiksmi, un ir ļoti labi, ka mēs apkopojam informāciju ne tikai par kravām un precēm, bet arī par pasažieriem. Es uzskatu, ka šis priekšlikums sniegt labumu visai nozarei. Un es arī piekrītu attiecībās komitoloģijas piekrītu referents teiktiem. Paldies, un tagad Romanais Kukundze no komisijas. Paldies priekšsēdētāji, labrīt, dāmas un kungi. Vēlējos pateikties uh, referentei un arī visiem citiem šiem komitejas deputātiem. Paldies par jūsu vērtīgajiem komentāriem. Es gribēju tikai atgādināt, ka Eiropas komisijas mērķis ar šo priekšlikumu bija saskaņot šo regulu ar Lisabonas līgumu. Un, protams, mēs pilnībā piekrītam Eh, šeit paustajam. Un komisija patiesībā tagad jau strādā, lai izpētītu un lai harmonizētākā veidā varētu saskaņot visu, visas piecas dažādu transporta veidu regulas. Un tomēr grozījumi, kuri attiecas uz datu apkopošanu, eh, kas palielina mainīgo skaitu, komisija pašlaik gribētu uh, paust savu rezervāciju, ja mēs tiešām vēlamies izvairīties no uh, palielināta sloga vai palielinātām izmaksām. Liels paldies! Priekšsēdētājs Iva, jums ir iespējas teikt īsu komentāru. Jā, pavisam īsts komentārs par uh, šo jautājumu dati ir pieejami gandrīz visur jau arī valstu līmenī. Mēs vēlamies, lai dati tiktu apkopoti tādā veidā, lai dati būtu savstarpēji salīdzināmi, bet lielākā daļa no nepieciešamiem datiem jau tiek vākti nacionālajā līmenī, un nebūs jau veikti, ne, nebūs jāveic nekāds papildars, mums ir gluži vienkārši uh, ir jāveic labāka plānošana, jādomā par uh, infrastruktūru, jāapzina, kāda uh, ir notikuma attīstība, kādas ir tendences, ir jāsaņem kāda veida atgriezniskā saite, lai mēs uh, zinātu, ka mūsu pieņemtie lēmumi patiešām sasniedz uh, izvirzītos mērķus. Praksē mēs runājam par to, ka gluži vienkārši būtu nepieciešama pieeja nacionāla līmenī apkopotiem datiem. Tad šie dati gluži vienkārši ir jāpārsūta tālāk, lai tos var apstrādāt Eiropas līmenī. Un, ja runājam par tehnisko infrastruktūru, es vienmēr esmu mēģinājis ņemt vērā plašāku apskatāmo lietu tā lai mēs tiešām aplūkotu kopbildi, lai nepievērstos jautājumiem tikai izolēti. Tas arī viss. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai 21. novembris, balsojums transporta komisijā, komitejā paredzēts 17. decembrī. Liels paldies! Un nākamā darba kārtība ir regula par dzelzceļa transporta statistiku attiecībā uz datu apkopošanu par precēm, pasažieriem un negadījumiem. Referents ir Kramerkungs. Šis jautājums nav pretrunīgs, un es gribētu pateikties ēnu referentiem par ārkārtīgi konstruktīvo ieguldījumu. Un vēl es gribētu pateikties Matiesam Gorofšam par darbu. E, šeit būs liela tāda pārnes tāds akcents uz dzelzceļa transportu, bet mums jāstiprina arī šis sektors arī datu ziņā. Šajā ziņojumā pamats ir grozījuma regulā. Šie dati tiek vākti attiecībā uz infrastruktūru un negadījumiem arī citas starpā. Komisija piedāvā veidu, kā dalībās varētu ātri iesūtīt attiecīgos datus, un tas ir ļoti labi un atbalstāmi. Dati ir ļoti līdzīgi, mums nevajadzētu divreiz vākt viens un tos pašus datus. Bet, um, dati par negadījumiem. Tos vajadzētu regulēt caur drošības regulu. Un Es savā ziņojumā atbalstu komisiju. Komisija vēlas ierosināt datu vākšanas procesu, nav nekāda eh, jēga divreiz eh, ziņot un sūtīt vienu un to pašu Šeit vajadzētu saskaņot šo ar līgumu un ļoti svarīgi parlamentam turpināt iesaistīties, lai mēs varētu uzraudzīt šo procesu. Un es nepiekrītu tam, ka datu vākšana par negadījumiem ir kaut kas tāds, kas būtu jāņem nos no Eurostata kompetences, ir jānodrošina labs sadarbības starp dzelzceļa aģentūru un Eurostatu un kompetences sadarboties nedrīkstētu ņemt nost un arī Eurostatam vajadzētu darboties noteikti šajā jomā, ir nepieciešama nodrošināt tādu pārmodālu pārskatu, tāpēc sadarbība ir ļoti svarīga, un vienai aģentūrai vajadzētu koordinēt šo darbu. Un vēl par mm, šī informācija par kompozītu materiālu bremžu klučiem, vagonu skaitu, kas aprīkot ar tādu kluso modernizēto sistēmu, kluso bremzi. Uh, Mēs zinām, ka 80% no kravas, kravas vagoniem ir jau modernizēta ar kluso bremžu kluci. Tādējādi būs ļoti būtisks trokšņa līmeņa samazinājums, investīcijas pārobežu dzelzceļu punktos arī ir atrunātas. Uh, Mums ir jāpievērš uzmanību uz trūkumiem, plaisām, un ir arī tāda vagona, kas pārvedā divriteņus, arī šeit jāskatā, ko mēs varam darīt. Starp Vāciju un Čehijas republiku mēs tagad labojam atšķirības, kuras izraisīs dzels priekškars. 660 metri. Tas ir šī te trūkuma, tā teikt, garums. Tas ir fantastiski, mums vajadzēja to pārvarēt. Un tiešām tagad mēs varam lielīties, ka mēs radam patiesu dzelzceļa telpu. Tas ir ārkārtīgi pozitīvs risinājums. Tad, tas ir tāds pozitīvs piemērs mūsu darbam. ir vēl tādi atsevišķi trūkumi, pārāvumi kopējā sistēmā 6-7 km garumā tikai, un mums vajadzētu izskatīt šo jautājumu. Padomāt, kā to visu sakārtot. Mēs fokusējamies uz lieliem pro projektiem parasti, bet ir šie mazie trūkumi, tādi mazie mīnusiņi, un vajadzētu fokusēties uz tiem un kā sakārtot tādas lietas. Tātad atgriežos pie dokumenta, dati ir jāvēc, un šo priekšlikumu mēs varam izmantot kā papildinājumu Baltajai grāmatai. Paldies, Airefrēma komisijai. Paldies, Maikl. Atkal gribētu pateikt mūsu apmeklētājiem. Mēs esam ārkārtīgi aizraujušies entuziasmu pilni, kad mēs domājam par to, ka vilciens spēja ceļot arī pāri valstu robežām. Tas ir mūsu sapnis. Uh, Tas ir tā kā Mārtiņš Luters Kings, kurš skandēja savu vārsmu, man ir sapnis, tā arī mums ir sapnis virzīt vilcienus pāri valstu robežām. Es redzu šeit aizmugurē sēžamu ļoti jauni cilvēki no SNCF. Jūsu rokās ir nākotne. Paturiet šo svarīgo ideju jūsu prātos, ka vilcieni spēj šķērsot arī valstu robežas un Strasbūru, uz Kēli arī var aizbraukt. Tas ir mūsu sapņi, sapņi, sapņi Groša kungs. Paldies priekšsēdētāji. Arī mūsu referenta, ēnu referenta vārdā es gribētu pateikties eh, referentam. Priekšlikums ir atbalstīts diezgan plaši Un eh, šeit galvenie elementi ir eh, tas, ka mēs atbalstam datu drošību un arī par procedūru mēs piekrītam principā, tomēr droši dati ir pamatu pamats. Un mums ir arī jānodrošina, tāpat kā iepriekšējā ziņojuma gadījumā nedrīkstētu tā kā nodrošina, nu, darīt tā, lai dati pārklājas, vajadzētu fokusēties uz svarīgākajiem datiem nekādas dubultās sloga. Par to mēs stāstam atkal un atkal. Dažkārt dati jāiesniedz ir uz zils laps un pēc tam uz zeltens laps, un cilvēki ir ļoti vīlušies, ar, ka tas ir jādara vairāk kārtīgi. Un par drošības informāciju, infrastruktūru, te mēs piekrītam referenta priekšlikumiem, tie ir ļoti svarīgi punkti, nedrīkst tālāk vienkāršot. Uh, Par troksni arī piekrītam. Problēmas vai iebildes nav. Es domāju, ka diezgan ironiski saukt šos brēmžu klučus par klusējiem. Īsnībā viņi nav tādi pavisam klusi, tomēr labāki par iepriekšējiem. Šai ziņā mm, tie ir un ja pietrūkst divi metri, arī tās ir pārāvums, tad um, te nav runa par to, cik garš gabals mums ir jāsakārto, lai viss būtu vienlaids. Galvenais, ka principā jāķerās pie lietas un jātais ciet šīs trūkuma plaisas. Dažas valsts vienkārši ir aizmirsušas, ka šāds trūkums ir. Un tāpēc ir nepieciešams investīcijas Diemžēl jāatzīst, ka investīcija trūkums ietekmē arī drošību, un tāpēc ir ļoti svarīgi modernizēt infrastruktūru. Diemžēl par šiem jautājumiem bieži runā tikai tad, kad noticis kāds būtisks negadījums. Ir jāseko šīm lietām, to attīstībai, un tas ir ziņojums, ko Ernefreds pilnībā atbalsta. Katrāvīgi Liberātska kunga vārda. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām mūsu ēna referents šodien nav klāt, bet viņš man stāstīja, ka viņš ir ārkārtīgi priecīgs. Un viņš, viņam patīk referenta sadarbības stils ar ēnu referentiem. Un ka mēs varam plus mīnus piekrist gandrīz visam. Statistika ir svarīga lieta lai radītu jaunas politikas, statistika ir eh, svarīga, lai varētu šīs politikas savstarpēji salīdzināt. Eh, arī eh, šie dati, pamatoties uz pasažieru kilometru mērījumu vienību, tev jābūt vienādai pieejai visur. Un vēl viena vienība, mūsuprāt, ir svarīga, lai šo te veiktspēju mērītu pasažieru vietas kilometrs šādu uh, konceptu jau izmanto dažādas uh, transporta iestādes, uh, dažādās valstīs, īpaši iepirkumu kontraktos, un um, tāpēc būtu svarīgi šo elementu iekļaut, un tā kā referents jau to ir ņēmis vērā, mēs esam pilnībā apmierināti. Tātad kopumā mēs atbalstīsim referenta priekšlikumu. Paldies! Un redzēsim, kas tur gal galā iznāks. Maisners kundze. Paldies priekšsēdētāji. Man nav neviens jāpārstāv, jo es esmu arī pati personīgi ēnu referenta, tāpēc personiski savā vārdā es Kramerkungam pasakos par šo lielisko sadarbību. Uh, Kopumā mēs piekrītam visam. Visiem gribās, lai būtu dati, lai būtu arī dati par negadījumiem, bet, kā jau teica iepriekšējie deputāti, nevajadzētu divkārši vākt vienu un to pašu datu kopumu, un tas ir arī komisijas mērķis ar šo priekšlikumu mēs šajā idejā nav ideja saks, eh, padarīt kaut ko sarežģītāku, sarežģīt vēl vairāk, ir tīpaši tad, ja šie dati ir pieejami celseļu uzņēmumos. Un šeit nav jautājums par to, ka ir dažādas datu lapas, RTMS un klusie, kluči, tas ir ļoti labi ideja. Bet kas, jā, šos datus vāks un kur tad sūtīs? Varbūt to varētu darīt dzelzceļa tirgus monitoringa schēmā, ko uh, piedāvā DG Move. Uh, regulas pārskat procesā mums ir jāpaskatās, kur šie dati ir vislabāk vācami un izmantojami. Paldies, Romana Nesko kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies par visiem komentāriem un grozījumu priekšlikumiem. Kā būsiet jau lasījuši, komisijas nolūks arī bija pārskatīt vienkāršo datu vākšanas procesu, lai nebūtu divkāršas ziņošanas negadījuma gadījumā. Es gribētu vienlaikus arī uh, jums pastāstīt, ka mums ir ļoti lieliska sadarbība ar Eiropas dzelzceļa aģentūru, un šodien, šogad mēs esam parakstījuši sapratnes memorandu, kur esam eh, apņēmušies izmantot šīs aģentūras datus par eh, negadījumiem. Tādā veidā mēs mazināsim arī slogu uz mūsu statistiskajām iestādēm. Komisija detalizēti ir analizējusi šo procesu. Mēs esam salīdzinājuši datus no abiem avotiem, lai nodrošinātu, ka dati ir pilnīgi un vienādi. Mēs esam apmierināti ar šī eh, salīdzinājuma rezultātu Un tagad mēs ņemsim no aģentūras un publicēsim Eurostata izplatīšanas platformā. Tad ņemsim no aģentūras. E, jebkurā gadījumā arī Eurostats tiks iesaistīts datu validācijas jomā, arī kvalitātes pārbaudas jomā. Uh, if I come back, uh... Es gribētu atgriezties pie atsevišķiem mainīgajiem lielumiem kas tiek uh, prasīti. Es tiešām domāju, ka mums šis jautājums vēlreiz ir jāpārskata, jāskatās, uh, kur ir statistika un kāda no informācijas vienībām būtu ievācama no citiem avotiem. Priekšlikumā, ko jūs lasat, tas ir tāds, ko kopīgas vienošanās rezultāts ar visiem ieinteresētajiem. Un šo te mainīgo lielumu kopumu ļoti gari un plaši mēs apspriedām mūsu darba grupās Jurostatā. Arī galvenie datu lietotāji pieņēma šo pieju, piemēram, DigiMove speciālisti. Paldies! Paldies, Maikl! Vai jūs gribētu vēl kaut ko piebilst, jūs jau stāstiet par šo 300 metru garo dzelzceļa līniju. Es gribēju tieši griezties pie SNCF jauniešiem, bet viņiem ir aizgājuši. Tieši Strasbūrds Kolmāras līnija arī ir zināms piemērs. Es domāju, pēc 17, pēc 17 gadiem mēs varēsim beidzot arī sakārtot šo Strasbūras komārs eh, līnijas daļu, un tā tad ir ļoti labi šo sapni paturēt. Būtu ļoti jauki jauniešiem pateikt, ne mans puses, ka es redzu viņus kā sapņotājs, bet viņi ir prom, nu ko lai tagad dara. Es gribu pateikties visiem ēnu referentiem, gribētu arī transsekretariātam teikt paldies komisijai, paldies visiem par lielisko sadarbību un par šiem eh, klusajām modernizētajām bremzēm eh, tad mēs varam spriest par terminoloģiju. Jautājums ir, vai vajadzētu šo informāciju iekļaut. Es domāju, ka tā mums ļoti vajadzīga. Paldies grozījumiem. Termiņš 21. novembris, balsošana komitejā 17. decembrī. Un tagad mūsu aizslēgtām durvīm būs eh, daļa. Es lūgtu aiziet e, visiem, kas šeit neiedaras, ir tīpaši visu cieņu, bet padomas pārstāvjiem arī ir jāiet prom.